Good morning. Good morning, dear. Labrīt, dārgie kolēģi. We have spared some minutes of courtesy. Esam mazliet aizkavējuši savus sanāksmes sākšanos, uzgaidot uz citiem, taču sociālās integrācijas valsts ministrs eh, Zoltāns Balauks ir eh, mūsu vidū. Un viņš mums stāstīs par Ungārijas prezidentūras um, prioritātēm, um, sasniegtiem mērķiem saistībā ar Romu integrāciju. Sveicu Ungārijas valsts ministru Zoltānu Balogu mūsu vidū. Vakar mūsu vidū bija citi Ungārijas ministri, iekšliet ministrs Sandors, Šandors Pinters un tieslietu ministrs Tibors Navračičs. Lūdzu, vārds jums, un pēc tam būs diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu savā dzimtajā valodā, Ungāru valodā. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Esmu pārliecināts, ka jūs atceraties, kā janvāra uzklausīšanas beigās es sacīju, ka Ungārijas prezidentūras beigās būšu priecīgs pastāstīt jums par to, kā ir īstenoti manis izklāstītie mērķi. Un tagad esmu priecīgs jums stāstīt par Romu integrāciju Ungārijas prezidentūras izvirzīto mērķi. Šis mērķis tiks, tika sasniegts Noritēja daudzas diskusijas un citi pasākumi. Nebija viegli risināt šīs sarunas, jo mēs strādājām ar ļoti sensitīviem jautājumiem, ar um, integrāciju. Kā jūs zināt, Eiropas Savienības darbība ir tāda, ka bija jāpanāk vienošanās 27 dalību valstu starpā, kaut arī Romas situācija katrā dalībās ir atšķirīga. Tomēr mums izdevās rast kopsaucēju, un es gribētu izmantot šo iespēju pateikties visiem par viņu atbalstu, jo īpaši dalību valstīm, Eiropas parlamentam, komisijai un jūsu pašu atbalstu. Bez šī atbalsta mēs nebūtu varējuši gūt panākums. Īsumā gribētu pastāstīt par svarīgākiem pēdējo sešu mēnešu notikumiem, kā jau norādīja savā runā janvārī. Romu situācija, kas eh, rada bāžas, ir labi pazīstama eh, lēmumu pieņemšanas lokā. Astoņi miljoni Romu dzīvo Eiropas Savienībā. Kaut arī mēs runājam par ļoti daudzveidīgu eh, nacionālo grupu, Romi ar vienu visur saskars ar sociālo, sociālās iekļaušanas trūkumu un nabadzību. Kopš Eiropas Savienības izveidošanas Eiropas Savienība nodarbosies ar šo jautājumu, tomēr ir labi pazīstam plašā sabiedrībā ir tas fakts, ka mums nav izdevies panākt uh, lielu progresu ar romiem saistītajiem jautājumiem pēdējo 20 gadu laikā. Uh, Eh, tas attiec uz viņa dzīves apstākļiem un nodarbinātību, piemēram. Šī situācija kļūst arvien smagāku, un eh, Roma integrācija ir vērts sekmēt. Daudzas starptautiskās organizācijas ir secinājušas, ka ir nepieciešams strādāt pie Roma integrēšanās Eiropas līmenī. Romu ietvaru stratēģijas pieņemšana bija viena no mūsu prioritātēm. Mēs eh, ar to jo īpaši vēršam uzmanību uz eh, Ungārijā dzīvojušiem romiem un Ungārijas valdības politiku. Situācija ir tāda, ka ir bijuši starpgadījumi, eh, ar romiem tādi Ungārijā, kas, protams, neļauj mums būt lepniem. 9. maijā Livija Jārukas sagatavoja rezolūcijas priekšlikumu, tas tika pieņems Eiropas parlamentā. Šis priekšlikums bija par Eiropas Savienības stratēģiju Romu integrācijai. Tai šajā dokumentā eh, tika risināt daudz jautājumu, un tas izvērsa visatvarošas mērķus daudzās jomās. Un tas arī bija kā mājas darbs eh, padomēju un komisijai. 5. aprīlī komisija pieņēma uh, stratēģiju Roma integrēšanai līdz 2020. gadam. Komisijas pieeja bija visaptvarošāka, saprotamāka. Uh, Tā aicina dalībās sasniegt e, mērķus e, Romu integrācija četrās jomās - izglītībā, nodarbinātībā, mājokļu izveidē un veselības aprūpē dalībvalstīm ir jāparedz pietiekoši budžeta līdzekļi un jānodrošina efektīvi uzraudzības mehānismi. 7. un 8. aprīlī notika sanāksme Budapeštā, 5. Roma platforma sanāksme. Un tur komisija paziņoja, ka tā grib nodarboties ar Romu jautājumu ne tikai kā sociālo problēmu, bet arī tāpēc, ka uh, Romi arī bagātina Eiropas kultūru. Un tāpēc eh, šis pasākums arī bija iespēja daudziem Romu kultūras pārstāvjiem, māksliniekiem, skulptoriem, citiem uh, parādīt savu darbu. Mēs uh, izstrādājām uh, krīzes risinājuma karti. Un arī daudz starptautiskās organizācijas, kas nodarbojas ar Romu jautājumu, varēja sadarboties šajos ietvaros. Um, prezidentūra pie, pieņēma padomes secinājumus un arī iekļauj savā darba kārtībā vairākus padomus ierosinājumus. Atašēju līmenī un EPSCO padomu sociālo ministru padomis sanāksme 19. mājā mēs pieņēmām vienbalsīgi šos secinājumus. Tie aicina dalību valstis aktualizēt vai arī izveidot viņu nacionālās Roma iekļaušanas stratēģijas līdz 2012. gada beigām. Te ir arī izskatīts iespējas, kā uzlabot Romu situāciju plašākā sociālās iekļaušanas kontekstā. Īstenojot šīs prasības, dalībvalstīm ir jāņem vērā konkrētā Roma situācija dalībvalstīs, viņu skaits, piemēram. Nacionālajai pieeja ir jo īpaši jākoncentrējas uz eh, mājokļu jautājumu, veselības aprūpi, izglītību un nodarbinātību šīm četrām jomām. Un te ir jāizvirs konkrēti uzdevumi eh, uzraudzības sistēmu un uh, konkrētu līdzekļu piešķiršana arī ir ļoti svarīga. Pieņemot šo secinājumu, dalībvalstis ir apņēmušās īstenot Eiropas ietvars stratēģiju. Kaut arī uh, konkrētā politika šai jomā ir dalībvalstu kompetence, sadarbība Eiropas Savienības līmenī var uh, sniegt savieguldījumu šī jautājuma risināšanā. Uh, Uh, Romu iekļaušana var veicināt arī viņu konkurēt spēju un vispār izaugs dalībvalstīs. Ko ir apņēmušās dalībvalstis? Dalībvalstis ir gatavas izstrādāt nacionālās Romu iekļaušanas stratēģijas līdz vai visaptvarošas pakos līdz šī gada beigām. Dalībvalstis ir apņēmušās izmantot saskaņotu pieju, lai tiešām panāktu konkrētus, gūtu konkrētus panākumus. Roma integrēšanā koncentrējoties uz šīm četrām manas pieminētām jomām. Ir jānodrošina cilvēktiesību ievērošana un jācīnās pret diskrimināciju, jo īpaši ir jārunā par vien, dzimumu vienlīdzību un bērnu aizsardzību. Padome arī skāra to, faktu, ka dalību valstīm ir arī jāaizsargā cilvēku tirzniecības upuri, pārsvarā tās ir sievietes un bērni. Padomis secinājumi izmantoja komisijas ziņojumu, kas tika izstrādāts mājā. 12. aprīlī iekšliet un tieslietu padome arī apspriež šo jautājumu. 19. maijā EPSCO apspried iespējamo nacionālo stratēģiju, saturu un piešķirmos līdzekļus. 20. maijā eh, izglītības, jaunības un eh, skolas padome apsprieda eh, skolu izglītības pamešanas problēmu. Notika arī debats dažādās padomes eh, grupās. Vis 23. maijā mēs iesniedzam dokumentu vispārējo jautājumu padomē, tas tika pieņemts. Un eh, pielikumā šim, pielikumā šim dokumentam tiks eh, padomē 24. jūnijā vēl iesniegti papildu, tiks iesniegts papildu idejas. Eiropas ekonomikas un sociālā komiteja arī ir izstrādājusi savu atzinumu. Tas, cik man zināms, tiks pieņemts šodien šīs komitejas plenāru sēdē. Tas nos, tās nosaukums ir sociālie šķēršļi un rom, romu, romas iedzīvotāja integrācija Eiropā. Nopiegumā gribētu atgādināt, ka situācija ar romiem aicina dalībvalstis un Eiropas Savienības rīkoties Es uzskatu, ka jaunā ietvar stratēģija būs pamats eh, Eiropas lielākās minoritātes Romu situācijas uzlabošanai. Daudziem varētu rasties jautājums, vai tiešām tas atrisinās Romu problēmu. Tas, protams, būtu retoris jautājums. Ietvars stratēģija kā tāda nav pietiekama. Problēma risināšana vēl ar vienu ir galvenokārt dalību valstu kompetencē. Uh, Šī stratēģija nav burviņa nūjiņa, tomēr tas būs, tas ir svarīgs posms jauna ceļa pavēršanai. Svarīgi, protams, ir īstenot šo stratēģiju, un komisija izstrādās ikgada uzraudzības ziņojumu, kas tiks iesniegts Eiropas parlamentam. Paldies! Thank you, minister. Paldies, ministr. Paldies, ministra kungs. Tagad mēs varētu uzsākt diskusijas un sāksim pirmo jautājumu kārtu. Izteiksies politiskās grupas. Un, ja vēlēsieties vairām organizēt otro jautājumu kārtu, iespējams arī komisija, eh, kas ir klāt vēlētos kaut ko sacīt no savas puses attiecībā uz eh, tiem elementiem, par ko tika runāts, eh, prezentācija īpaši par eh, Romu iekļaušanu, jo tas ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums. Komisijas pārstāvkums, vai jūs vēlaties izteikties? Eh, paldies, priekšsēdētāji! Es sākšu ar pateicību Ungārijas prezidentūrai par uh, smago darbu. Uh, un ziņojumu komisijai un atbalstu komisijai e, visā šajā procesā. Vēlamies pateikties arī parlamentam un dalību valstim. Es gribētu arī norādīt, ka, ka šie padoms secinājumi veido tādu vēsturisku brīdi, runājot par Roma integrāciju Eiropā tas vairāk nav vienkārši papīrs vai komisijas centieni veikt kaut kādas eh, darbības jomā, kurā komisijai nav nekādas ekskluzīvas tiesības, ko darīt. Tas ir eh, dokuments, kas liecina par kopēju apņemšanos, eh, ko ir noslēguši savā starpā dalībvalsts parlaments un komisija, kā arī padome. Lai arī nav noteiktu likumdošanas projektu, lai komisija varētu teiksim, piespies dalību valstis e, kaut ko darīt. Šis ir tas retais gadījums, kad dalību valsts pašas ir apvienojušas spēkus lai atrisinātu ļoti nopietnu problēmu. Tas ir retorisks jautājums, vai padomas secinājumi vai ko, komunikācija par Romu stratēģiju ir vienīgais problēmas risinājums. Nē, protams, nē, tas ir tikai sākums, tas ir pirmais solis, uzsākot gāru ceļu, eh, kas būs ejams mums visiem un arī dalībvalstīm, kā arī kā sadarboties labāk savā starpā, lai patiešām spētu ieskatīties spogulī, lai mēs galu galā varētu lepoties ar to, ko esam izdarījuši. Komisija sāks monitoringu un izvērtēšanu, un mēs atskaitīsimies parlamentam un padomē katru gadu par paveikto, un es ļoti ceru, būtībā es esmu pārliecināta, uzstājoties jūs priekšā šodien, ka katru gadu mums būs progress, un mēs būsim kaut ko panākuši. Paldies! Paldies, un tagad dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem un sāksim ar EPP. Dehevēras kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, eh, ministra kungs, par jūsu uzstāšanos un jūsu ziņojumu. Pirmkārt, es gribētu apsveikt Ungārijas prezidentūru par lielajiem pūliņiem, kas ir pielikti minoritāšu vissvarīgākās Eiropas minoritātes Romu integrēšanas ziņā. Manā valstī ir spēcīga vēsturiskā apņemšanās šīs minoritātes sakarā, lai varētu panākt uh, lielāks un labāks sociālās integrācijas kvotas. Man ir ļoti laba pieredze, tīri personiskā ziņā, kā uh, savas pilsētiņas mēram, šīs integrācijas sakarā. Integrācija, kā jūs sacījāt, un es to atkārtoju, ir e, četri vienas e, soliņa e, atbalsta punkti. Integrācija nevar nodrošināt bez izglītības, veselības aizsardzības, nodrošinātības, nodarbinātības un dzīves vietas. Taču vēlos uzdot jautājumu kas man ievieš bažas, ņemot vērā to pieredzi, ko esmu redzējis vairākās Eiropas valstīs, tā skaitā manējā. Vai Romu sociālās integrācijas dokumentā ir ņemts vērā tas, cik svarīgi ir uzraudzīt un aizsargāt e, reģistrēt ierakstīšanu civil stāvokļu aktu reģistrā. Vai arī šeit ir domāts par iekļaušanu municipālo iedzīvotāju reģistrā attiecībā uz tiesībām vēlēt un tikt ievēlētiem. Un, manuprāt, šie ir ļoti svarīgi jautājumi, kas ir saistām ne tikai ar integrāciju, bet arī ar Eh, dalības garantiju, runājot par Romu minoritāti Eiropas sociālajā dzīvē. Tas bija viss. Paldies un apsveicu komi pār jūsu darbu. Paldies, Dies D. Mērakungs. Nākošais runātājs Ēnsju. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī Baloka kungam par konstanto darbu un personisko apņemšanos šajā ļoti svarīgajā jomā. Sākotnēji, tas eh, nešķiet ļoti būtisks jautājums Eiropas līmenī, taču dažkārt mēs apzināmies to, cik tas ir nozīmīgs ir tīpaši, ja mēs to aplūkojam no sociālās eh, integrācijas un cilvēktiesību viedokļiem. Tāpat arī es gribētu apsveikt Ungārijas prezidentūru. Uh, par to, ka te ir izdevies eh, izveidot šo pamata stratēģiju. Tāpat arī es gribētu apsveikt Eiropas komisiju, it īpaši komisāri Redingu, jo ar savu paziņojumu tā ir izdevies iekļaut šajā pamata stratēģijā punktu, kas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu sociāldemokrāta grupai. Šeit ir runa par to faktu, ka visa šī stratēģija, tā ir jābūt ieviestai tikai un vienīgi e, piesaistot Romu kopienu šīs personas tiešā veidā. Pretie gadījumā ik viena veida stratēģija paliek tīri teoretiskā līmenī. Vēl viens būtisks punkts no mana un no sociāldemokrāta viedokļa ir tāds, ka Fakts, ka šajā stratēģijā, lai varētu to ieviest praksē, ir nepieciešama vietējās kopienas, vietējās pašvaldības eh, dalība. Ja ir nepieciešams dialogs starp Romu kopienu un, un, un, un eh, pašvaldību un NVO. Ja mūsu rīcībā nav šī triloga, tad uh, neviena tipa stratēģija e, šīs populācijas sakarā nevar būt efektīva. Un kāpēc es to saku, ņemot vērā mūsu pieredzi, kāda mums ir Rumānijā, e, kur e, ir ievērojama Romu minoritāte, Visas stratēģijas, kas tika veidotas valsts līmenī, līdz šai dienai nav devušas savus rezultātus. Kāpēc tas tā ir noticis? Tāpēc, ka šīs stratēģijas tika izveidotas kādā birojā, augstā līmenī, pie tā strādāja kvalificēti, kompetenti darbinieki, bet kuriem pietrūka praktiskas pieredzes šajā jomā. Un kā jau sacīja kolēģis, arī es biju Bukarestes mēra vietnieks, Bukareste ir Rumānijas galvaspilsēta, un Bukarestē ir ļoti nozīmīga Romu minoritāte. Vietēja administrācija ir vienīgā Eh, kuras rīcībā var būt šo personu reģistrs. Vienīgā, kura var apzināt to prasības un pašvaldības eh, atbildību ietvaros var redzēt šos četrus balstus, kas tika pieminēti pirmīt un kas ir iekļauti arī Romu iedzīvotāju pamatstratēģijā runa par izglītību, nodarbinātību, veselības aizsardzību, infrastruktūru kopumā. Visi šie elementi ir praktiski atkarīgi no vietējās pašvaldības. Rumānijā pašvaldība un Romu iedzīvotāji nav iekļāvušies nevienā stratēģijas veidā. Diemžēl praksē izpaužas arī rezultāti, jo tāda vienkārši nav. Vēl viens svarīgs punkts ir tas, ka diemžēl šī pamatstratēģija neņem vērā vēl vienu svarīgu elementu, to faktu, ka e, šos iedzīvotājs raksturo viņu mobilitāte. Neviens nevarēs panākt to, lai šī iedzīvotāja grupa dzīvo fiksētā veidā, kādā noteiktā veidā. Tā ir pilnīgi noteikti e, viņu īpatnība un šī iemesla dēļ stratēģijas ietvaros mums ir jādomā arī par vēl vienu jautājumu. Eiropas līmenī ir nepieciešama daudz augstāka līmeņa sadarbība, piemēram, starp Franciju, kur uh, bija problēmas ar šiem iedzīvotājiem, un Rumāniju, lai varētu kopīgi izveidot nozīmīgu stratēģiju. Tikai kopīgi būs iespējams izveidot programmas, piemēram, lai varētu ieviest e, darbības Romu kopienai Francijā e, vai Rumānijā, bet ar abu valstu dalību un devumu. Es domāju, ka šis elements būtu apsveicams, domājot par e, nākotnes nacionālām stratēģijām. Un vēlreiz gribētu sacīt, ka vismaz Rumānijā es nevaru uh, spriest par to, kā tas notiek Ungārijā vai citās Eiropas valstīs, taču, jā, mums būtu šis trijos starp pašvaldību, romiedzīvotājiem un pilsonisko sabiedrību. Tad bez šī, trio, bez šī triloga neviena sadarbība nevar darboties. Paldies, Lūderkungs, to liberāļiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos eh, pateikties eh, ministram par darbu padomē pēdējos sešus mēnešus, un es domāju, ka viņam ir daudz iemeslu būt apmierinātiem ar, apmierinātam ar stratēģi, Romu stratēģiju. Man ir tāda sa sajūta, ka, lai arī kas nebūtu prezidentūrā, sešos mēnešos nevar šo problēmu pilnībā atrisināt, arī sešu gadu tam būs par maz. Uh, Un katra prezidentūra, kas nāks, katrai, protams, būs kas sakāms. Mums, kā liberāļiem, ir svarīgi, lai mēs domātu ne tikai par to, kā iztērēt naudu eh, un par to, kas varētu palīdzēt, bet kā mēs varētu īstenot eh, attiecīgo likumdošanu valstīs uz kurām tas attiecas, jo tā ir attieksmes lieta, lai patiešām nebūtu diskriminācijas pret cilvēkiem. Tas ir vissvarīgākais, un to nevar atrisināt vienkārši ar Eiropas fondu palīdzību. Tā ir vietējo pašvaldību prerogatīva. Jā, es domāju, ka, protams, arī komisārs Redingas attieksme ir uzteicama jau no paša sākuma. Uh, un komisija var ar to lepoties, bet es gan domāju, ka ir varbūt eh, par agru priecāties, jo pēc desmit gadiem mēs varēsim zināt, vai esam izvēlējušies pareizo politiku. Tā kā būtu jāturpina tā, kā esam iesākuši. Paldies! Paldies, Kēlers kundze no zaļo puses. Jā, protams, ir jau jauki, ka komisāri tik optimistiski, un jūs tikko sacījāt, ka varbūt paties optimisms nāks vēlāk, ja tas notiks vispār. Protams, mēs zinām par diskrimināciju, ka jau gadiem Romi tiek diskriminēti un gadu desmitiem, un mums ir visādi samiti un deklarācijas un paziņojumi. Uh, un deklarācijas un tā tālāk, bet nekas tā pa īstam nav mainījies. Bet mēs redzam, ka daudzās dalībvalstīs Romi joprojām sastopas ar diskrimināciju, viņi tiek izraidīti no dalībvalstīm un nekas jau tā īsti nav uzlabojies nesenā e, pagātnē. Un galvenokārt mēs varam minēt sliktus piemērus, bet ir labi, ka prezidents tentošu jautājumu uzskata par prioritāru, tas varētu būt kaut kas pozitīvs. Taču es domāju, ka ir arī svarīgi, ka prezidentūra varētu būt labs piemērs eh, tām, kā problēmas var risināt. Un tieši tādēļ es būtu vēlējusies redzēt vairāk pozitīvas soļus no Ungārijas eh, Uh, valdības puses rīcību pret šiem fašistiskajiem uh, maršiem, kas tiek organizēti pret romiem un tā tālāk, un daudz šīs te lietas, kas notiek Rumānijā, protams, ka tā jau nav jūsu vaina, taču mm, valdība būtu varējusi ieņemt vismaz tādu skaidru izteiktu nostāju, lai pierādītu, ka jūs darat visu iespējamo. Uh, lai cīnītos pret šādām ekstrēmistu grupām. Es domāju, ka padomas secinājumos un visumā, kad mēs runājam par iesaistīšanu, vismaz mēs, vai arī padomu, mēs aizmirstam, ka e, tikai nediskriminācija var nodrošināt e, iekļaušanu, un lai cīnītos pret šo diskrimināciju un e, cīnīties pret antičigānismu, vai kā nu jūs to gribat nosaukt, ja cilvēkiem e, ir jānovērš šķēršļi, kas neļauj cilvēkiem dzīvot normālu dzīvi. Jo gal galā, ja jūs ievietosiet labā mājā cilvēks, kurš diskriminēs viņu kaimiņu, nu, tad jūs neko neiegūsiet. Tad, ka te nav runa tikai par sociālo politiku, bet arī par diskriminācijas apkarošanu, lai arī kur tā parādītos. Ne tikai kaut, no kaut, kā, kaut kādu atsevišķu nacistu grupu pu, eh, puses, bet arī no institūciju puses, un vajadzētu šeit konkrētāk runāt par šīm lietām, jo ir daudz lietas, kur mēs jau varam rīkoties šodien, kur mums jau ir likumdošana, kur viss ir ļoti vienkārši, vienkārši likumdošana ir jāīsteno dzīvē. Taču es arī ceru, Jo gal galā mums jābūt optimistiem, ka tagad vietas to, lietas tomēr virzīsies priekš ātrāk nekā līdz šim. Taču es saprotu, ka tā ir brīvprātīga dalībvalstu deklarācija, tā kā šeit nav sankciju iespējas, un es ceru, ka mēs vismaz saņemsim skaidru ziņojumu, kurā būs pateikts, vai viss ir tik jauki un skaisti, mēs tikai ejam uz priekšu lieliem soļiem, bet mēs gribam redzēt arī analīzi un kļūdas, ko ir pieļau, pieļāvušas dalībvalsts, jo tieši tas raksturo atbilstošu monitoringu sistēmu. Paldies! Paldies! Ernsts kundze nākamā. Priekšsēdētājs eh, saka, ka ka laiks, eh, kas ir bija paredzēts diskusijai ar Ungārijas ministru, ir līdz 9.45. Tā kā sakoncentrēsimies uz jautājumiem un tad dosim vienu uh, atbilžu kārtu, tā kā Ernsts Kunds jautājums, un tad eh, jums, eh, ministra kungs, tiks dots vārds atbildēm. Paldies! Jā, vispirms es vēlētos izteikt pateicību ministram Es zinu, ka uh, ir parādījies daudz institīvu prezidentūras laikā un tiešām uh, ir ļoti nopietni centieni panākt progresu, taču tik ierobežotā laikā nevar jau paspēt izdarīt visu, tas ir tiesa. Man ir prieks, ka jūs bijat godīgi, tad, kad jūs runājāt par problēmām, kas ir saistīts ar ietvaru stratēģiju. Mums ir jāstās pacieti, patiesībai acīs, un ar šo stratēģiju vien nepietiek. Tā, protams, nevar panākt visu. Un dalību valstīm, dalību valstis ir jārosina rīkoties. Mums ir tiešām laba stratēģija, un tas ir labs izējas punkts taču tagad ir jā, seko praktiskai rīcībai. Cerības, eh, ko ar šo strateģiju saista Roma kopiena, ir ļoti augstas. Ceru uz pārmaiņām, un tas ir jādara. Un mums eh, vajadzētu šos spiedienus dalību valstīm pastiprināt, jo, ja mēs cietīsim neveiksmi, tad mēs gadiem neko uh, prātīgi neizdarīsim. Ja mēs runājam par uh, monitoringu ziņojumu, par igadēju ziņojumu, nu, ļoti labi, bet es nedomāju, ka ziņojums vien ir uh, tas, ar ko pietiek. Es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt un analizēt šos ziņojumus, lai varētu pateikt, kādi soļi būtu spērami Eiropas līmenim un kas vēl būtu darams varbūt ārpus e, šīs te stratēģijas, kas ir pieņemta līdz šim Eiropas līmenī. Un e, mums ir arī skaidrāk jāizsakās e, tad, kad mēs runājam dalībvalstīm. Pēc katra monitoringa ziņojuma mums ir jāizpēta kad tālāk soļa nepieciešami, un mums ir jāpilda patiesas eh, saistības, lūkojoties uz rezultātiem Eiropas līmenī. Tālāk iesaistīšanās. Eh, jā, Enšokungs jau uz to atsaucās. Ir jāiesaista paši Romi, jo nekas jau nemainīsies, ja mēs pašus Romus nekādi neiesaistīsim šajā procesā un nepanāksim arī to, ka viņi uzņems savu daļu atbildības. Šeit jau var runāt par infrastruktūrām un citām struktūrām Eiropas līmenī un dalībvalstu līmenī, jo atbildība kas gulstas uz pašu Romu pleciem, ir kaut kas tāds, kas arī ir jāuzrauga Romu kongresu, varbūt būtu lieliska ideja. Tur mēs varētu teikt, um, vai izdarīt secinājumus par to, cik tālu mēs esam tikuši, kas panākts atsevišķās valstīs, kas vēl būtu jādara, lai mēs kaut ko varam reāli darīt, lai mēs negaidītu uh, uz gludiem skaistiem e, ziņojumiem no gadu uz gadu, bet lai mēs varētu uzrotīt piedurknes un tiešām ķerties pie reāla darba. Nediskriminācija. Nu šeit, protams, ka kaut kas ir jādara, jo nediskriminācija ir jāpiemina tā jāpiemina varbūt vēlreiz un vēlreiz, varbūt jānāk klājā ar eh, vienoto iniciatīvu Eiropas parlamentā. Ir vajadzīgs nediskriminācijas programmas, kas tiek realizētas dalību valstīs. Varbūt, ka tas pat ir svarīgāk nekā viena otra Eiropas līmeņa programma. Nauda, protams, ir svarīga, bet ja mēs gribam panākt patiesu progresu nediskriminācijas jomā, tad tas viss būs ļoti vērtīgi. Mr. Bronx. Thank you, Mr. President. Paldies, Bronsa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārliecināts par, ka tie, kas runā par labu Romu iekļaušanai, ir labi ļaudis, kur, kurus, kuri vadās no vislabākajiem motiviem, taču dažkārt viņi neapzināti patronizē vai Romus vai padara viņus par necilvēkiem mentāli. Romi tiek uzskatīti par gandrīz uh, puscilvēkiem, kuriem pašiem nav nekādas vēlmes un, un iespēja mainīt savu likteni. Es uzskatu, ka tas laikam ir eh, papildu blakus produkts uh, tam, ka cilvēkus uzskata par, uh, par, tā, par tādiem, kurus jūs audzinātu Un visticamāk, ka tas izrai, tas, eh, tā cēlons ir tas, ka jūs īsti nesaprotat viņu un kultūru, bet daži Romi tiešām ir guvuši panākums, dažas pazīst savā pilsētā, taču drīzāk viņi to panākuši pateicoties savām, saviem centieniem nek, nekā citu izdarītiem spiedienam. Bet Britu Romu sabiedrība, ja tāda vispār pastāv, šī kopiena ir diezgan uh, atšķirīga no citām kopienām Austrum Eiropā. Romi austrume Eiropā šiet ir neproporcionāli plaši iesaistīti dažās uh, kriminālās darbībās. Uh, sanāksmē Lībe grupā ar Eiropolam pirms gada uzdeva jautājumu, vai Romi ir iesaistīts cilvēku tirzniecībā, vai tās organizētāja Romi un vai tās upuri ir Romi. Un viņš uz abiem jautājumiem atbildēja jā. Tad mums drīzāk būtu jālūkojas uz to, lai Romi paši ņemtu likteni savās rokās. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Jā, neviens cits vairs nevēlas izteikties. Tad mēs uzklausīsim Zoltana Baloga atbildes. Lūdzu, vārds jums ministra. Paldies. Es gribētu arī pateikties komitejas locekļiem par viņu darbību. Nav šaubu par to, ka daudz svarīgāk ir uzklausīt, nekā tikai visu laiku runāt, un manā rīcībā ir pavisam nedaudz laika, tomēr mēģināšu atbildēt jūsu jautājumiem. Runājot par pirmo jautājumu, tas bija par Spāniju. Pagājušā nedēļa es biju Spānijā, lai iepazītos ar Spānijas pieredzi. Man šķiet, ka daži runātāji pieminēja sociālo līdzdalību kā vienu no svarīgākiem jautājumiem. Un šeit ir zināmi, zināms tehniskas prasības cilvēkiem jābūt reģistrētiem. Un kā jau mēs dzirdējam, mēs runājām par Romu mobilitāti no Rumānijas. Bet patiesībā nevienam nav tiesība ierobežot šo mobilitāti. Mums vienkārši jānodrošina ka pastāv tehniskie pasākumi, kā nereģistrētajiem romiem var sniegt atbalstu, jo cilvēkiem jāzina, ka romi tur ir, un tad, lai viņiem varētu sniegt atbalstu, un viņus varētu iesaistīt. Jūs runājat par šo trīstūru starp vietējo sabiedrību, uh, pilsonisko sabiedrību, nevalstiskajām organizācijām un romiem pašiem. Ungārijā tika īstenots pētījums, no kura izriet, nā, izriet secinājums, ka Romi vairāk uzticās vietējām pašvaldībām, ārstiem, skolotājiem, skolu direktoriem, vietējiem mēriem. Viņiem Romi uzturs daudz vairāk nekā nacionālo varas iestāžu pārstāvjiem. Es zinu, ka Romu situācija katrā valstī ir atšķirīga, taču Ungārijā viņi dzīvo vienā vietā, viņi nav nomadiski, bet es saprotu, ka situācija Francijā un Rumānijā ir atšķirīga, un mums ir jāspēj risināt šīs atšķirības. Maldera kungs, Lungodrom Garais ceļš ir lielākās Romu organizācijas nosaukums Ungārijā. Tātad skaidrs, ka šis ceļš ir garš, un mēs kādu brīdi būsim apmierināti ar saviem sasniegtajiem mērķiem, taču tas ir ilgstošs process, un tur ir vairāk soļi, un mēs, protams, esam tagad tikai ceļu sākumā. Daži runātāji izteicās par pasākumiem Protams, mums būtu jācenšas izvairīties no patronizēšanas tendencē. Es uz Romiem ir vienreizēja pārstāvniecības sistēma Ungārijā. Ja kāds ir reģistrējies kaut divas nedēļas pirms vēlēšanām, tad šis cilvēks jau var balsot par saviem pārstāvjiem. Patiesībā 3000 vietējo mm, kopienu, vietējo pilsētiņu. Eh, Ungārijā ir spējušas izvirzīt savus pārstāvis, un tas ir svarīgi saistībā ar Romas jautājumiem. Ungārijas premjerministrs nesen parakstīja vienošanos ar eh, Romu pašvaldī, pa, pašpārvaldes organizāciju par koplēmuma mehānismu. Tas ir viens no uh, Eiropas Savienības darbības stūrakmeņiem, un mēs esam apņēmušies darboties šādā pašā veidā. Un tas nozīmē, ka mūsu izvirzītos mērķus mēs tiešām gribam arī sasniegt, mēs gribam sadarboties. Tuvāko četru gadu laikā mēs gribam izveidot darba vietas eh, simtiem tūkstošiem eiro, un nu, mēs ar, mums taču ir milzīgi daudz uh, skolnieki, kas pamat skolu pirms vidusskolas pabeigšanas. Un uh, arvien vairāk uh, Romi arī tiks uh, iekļauti veselības aprūpības sistēmā. Mēs vēlamies, lai arvien vairāk Romu pabeigtu vidusskolu. Un tad pēc šiem četriem gadiem mēs redzēsim, vai mēs esam panākuši mūsu izvirzītos mērķus. Un te ir, protams, jautājums par uzticēšanos. Jūs pareizi teicāt, ja mēs šos jautājumus nerisinām vietējā līmenī, tad neatkarīgi no tā, cik daudz starptautisku vienošanos mēs slēdzam, no tā nebūs jēga. Atbildot uz Kelleres kundzes jautājumu par antidiskrimināciju. Cilvēktiesība organizācijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas nosodīja komunikācijas trūkumu, bet ja jūs paraugāties uz secinājumiem, tad jūs sapratīsiet, ka mēs mēģinājām situāciju labot. Padomis secinājumus ir burtiski sasīt, ka padome aicina komisiju, lai tā turpmāk ciešāk uzraudzītu pretdiskriminācijas direktīvu un šīs direktīvas īstenošanu. Tas bija citāts. Jo tas ir efektīvs instruments e, cīņā pret diskrimināciju pamatoties uz nacionālo izcelsmi. Šīs direktīvas noteikumi ir priekšnoteikums, kas mums ļauj runāt par konkrēto situāciju. Tas attiecas uz šīm četrām jomām - izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpa un mājokļa jautājumi. Šīs uh, jomas ir savstarpēji atkarīgas. Mums jāraugās uz veselības aprūpu, nodarbinātību un citiem aspektiem kopā, jo ja mēs tos pretnostatām vienu otram, tad tas novedīs tikai pie negatīva rezultāta. Un vēl es gribētu sacīt, es zinu, ka nav mans uzdevums runāt par iekšējām lietām Ungārijā, taču jūs pieminējāt neonacistu gājienus. Mēs šeit saskaramies ar tādu problēmu, kas skar visu Eiropu. Cilvēki dzīvo nabadzībā, gūtos, grūtos sociālos apstākļos un pastāv organizācijas, kas to grib nelietīgi izmantot. Šīs organizācijas grib izmantot šo nekulturālo pieeju, lai uzkurinātu situāciju. Mājā tika, martā tika pieņemta deklarācija, un Džinģerspotā sākās šī šie gājieni. 2. maijā mēs Ungārijas parlamentā pieņemam jaunu tiesību aktu. To mēs saucam uh, par cīņu ar cilvēkiem, kas ir izdarījuši no cilvēkiem uniformās, kas izdarījuši noziegumu. Mēs gribam izvairīties no tā, ka cilvēki uniform, valkā uniformas, uh, uzkurinot naidu Romas sabiedrībā, tur, kur dzīvo Romi. Un uh, neierobežojot brīvības, kas Eiropas Savienībai un cilvēcei kā tāgai ir, tādā ir pamatiesības. Uh, tās mēs nedrīkstam aizskart, bet tas ir galējais, ko mēs varam darīt. Protams, ka tiesību aktu īstenošana nevienmēr notiek pareizajā veidā. Policija uh, arestē daudzus cilvēkus, bet tiesību, tiesu iestādes neuzskatīja, ka tas ir bijis pamatot un viņi viņus atlaida. Uh, Tas ilustrē to, ka mēs tiešām mēģinam risināt šo situāciju. Konkrēto reģionu es apmeklēju jau divreiz. Un uh, mūsu ministrs tika uzskatīts par cilvēku, kurš sniegt romiem aizsardzību. Tā viņi reaģēja, kad viņš apmeklēja šos reģionus. Un vēl atbildot jūsu jautājumu, jā, es, ik, ikgada uzraudzība ir ļoti svarīga ja mēs izstrādājam veiksmīgu stratēģiju un arī šī uzraudzība ir efektīva, tad mēs gūsim panākums. Te nav runa tikai par neapmierinātības paušanu, bet par reālu mehānismu izstrādāšanu. Šie mehānismi palīdzēs mums nodrošināt finansējumu. Un runājot par konkrēto situāciju ar Romiem. Tā ir institīva, kas tika sākta šīs prezidentūras laikā. Ja jūs runājat par platformu, tai būtu jāizvērš par jaunu Eiropas institūciju. Mēs spērām pirmo soli šai virzienā Budapeštā, jo pārpa 400 Romu pārstāvi, Romu organizāciju pārstāvju sanāca kopā šajā Budapešta sanāksmē aprīlī. Varbūt mēs varētu reizi gadā vai divreiz gadā sanākt kopā un apspriest šos jautājumus. Un e, te arī izskanēja jautājums par patronizāciju, par tās draudiem un par to, ka mēs neraugāmies uz Romu pārstāvjiem kā uz mūsu partneriem bet padomis secinājumos bija skaidri norādīts par to, ka mums jās, jārisina šī cilvēku tirzniecības problēma līdz citām problēmām. Man šķiet, ka mums ir izdevies iesaistīt šo dimensiju, jo tas šo problēmu padara Eiropas plašāk skatām Ei Eiropas kontekstā. Uh, Mēs gribam izvairīties no cilvēku tirzniecības un prostitūcijas. Jūs runājat arī par konkrētām uh, iedzīvotājiem grupām, kas jo īpaši iesaistās uh, noziedzībā. Bet ja mēs paraugāmies uz upuriem, tad uh, upuri ir ļoti, ļoti bieži ir tieši cilvēku tirsniecības un prostitūcijas uh, upuri, tie ir tieši paši Romi, un šī problēma jārisina Eiropas līmenī. Tas ir vitāli svarīgi. Ja es uz kādu jautājumu neatbildēju, tad atvainojos par to, katrā ziņā pateicos par jūsu sadarbību. Valsts valdībā vienmēr ir grūti risināt vienu konkrētu problēmu, bet uh, šī problēma man ir ļoti svarīga personīgi Un eh, ar vienu esmu uzskatījis, ka mēs esam sabiedrotie. Katrs, kas ir gatavs eh, apņemties, strād, apņemties strādāt Romu situācijas risināšanā, ir uzskatāms par mani sabiedroto. Romu jautājums ir ļoti svarīgs Eiropā, un tas mums ar vienu jārisina, un mums vienam citam citu jāatbalsta arī polijas prezidentūra nespēs šo jautājumu loku noslēgt. Tas ir katrā politiskajā posmā jārisina, jāturpina risināt. Roma jautājums ir tas, kas atainos, cik uzticama ir Eiropas Savienība. Mēs uh, apdraudēsim savu uzticamību tad, ja mēs nerisināsim šo problēmu. Uh, Un mēs ceram, ka situācija uzlabosies, diemžēl gan dažās vietās Eiropā situācija ar rumiem ir pasliknājusies. Paldies. Paldies, ministri. Paldies, ministri, par jūsu gatavību sadarboties, par uh, jūsu paustu eh, vērtējumu par sadarbību, kāda bija ar parlamentu, ar mūsu komiteju visā Ungārijas prezidentūras gadījumā. E, garumā, un esmu pārliecināts, ka jums ir runājot par e, jūsu prezentācijas laikā izstāto dimensiju, sociālo integrāciju, jūtīgiem jautājumiem, kas iek iekļauj Romu, inovāciju, e, integrāciju Eiropā, tajās valstīs, kur šī minoritāte ir tik nozīmīga un klātesoša. Mēs vēlamies par to jums pateikties un tieši tā kā jau vakar ministri Pintersen e, e, kad mēs tikāmies ar citiem ministriem, mēs vēlamies novēlēt jums veiksim turpmākajā darbā. Un mēs sagaidām no eh, nākamās prezidentūras tikpat veiksmīgi darba, veiksmīgi jums turpmākā darbā. Paldies! And now we should be ready. Un tagad mēs pāriem pie darba kārtības 20. punkta, kas attiecas uz uzņēmumu ietvaros pārcelt trešo valstu, valsts piederīgo ieceļošanas un uzturēšanas nosacījumiem. Šeit ir dosjē, pie kuras mēs strādājam kopā ar nodarbinātības komiteju atsevišķos aspektos. No Lībe komitejas referents ir Salvatore Jakolino, un mēs skatīsim viņu ziņu projektu. Un mums ir jālemj par grozījumu iesniegšanas termiņiem. Šis jautājums uh, notiek, tā skatīšana notiek pēc uzklausīšanas, kurā tika organizēta aprīlī. Un mēs uh, uzklausīsim komisiju, Ungārijas uh, prezidentūru un kolēģi Jakonsārī no Nodarbinātības komitejas. Bet uh, pirmais runātājs ir Jakolīno kungs. Grazie. Ricordare come vi è stato. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, nesen tika organizēta uzklausīšana, kas deva iespēju organizēt padziļinātas eh, debates ar asociācijām, kas nodarbojas ar eh, strādājušo tiesībām, ar pašiem strādājušiem, un eh, jautājums jau mēs esam skatījuši parlamentu debašu laikā. Šis dosie, par kur mēs runājām, ietilpst eh, vienotā paketē, ko prezentēja komisāra Malmstrēma attiecībā uz legālos migrācijas plūsmu darba tirgu sakarā. Un tas dod mums iespēju jau strādāt pie vadlīnijām, lai varētu paveikt eh, pilnu paketi attiecībā uz eh, sezonas eh, nodarbinātajiem. Ir jāapvieno nepieciešamība pēc darbrokām, pēc darba tirgus, kas ir ārkārtīgi svarīgi un kopīgi ar Jakonsārī kundzi. Mums jau notiek viedokļa apmaiņa, tāpat kā ar ēnu referentiem un ar sekretariātu. Stokholmas programma paredzēja šo īpašo pasākumu, kas eh, šo īpašo intervenciju, kas jau ir iekļauta komisijas dokumentā, samērā precīzāk, kurā ir uzdot būtiski un precīzi jautājumi, kas jāņem vērā. 50. Eh, eh, pants. Trešais pants, par kur mēs esam vienojušies. Un tāpat arī ir definīcija par strādājušo kategorijām šajā grozījumā, pār ietvaru par speciālistiem, par stažieriem, uh, mācekļiem. Tāpat arī mēs esam sarakstījuši grozījumus, kuri paredz šo dokumentu padarīt lasāmāku, skaidrāku un precīzāku, un dokuments ir ar nozīmīgu vērtību. Ik viens uzņēmums var, lai bagātinātu savus cilvēku resursus, pēc saviem ieskatiem, E, šeit rīkoties, bet saskaņā ar stingriem paredzētiem mehānismiem. Mēs esam definējuši, kas ir menedžeris, kas ir speciālists, kas ir māceklis, kas ir strādājošais. Un vienkāršots vienots teksts Aizvien vairāk eh, uzticības kritērijas no dalību valstu puses. Un tāpēc nevar apstrīdēt šo dokumentu, kura sakarā ir nepieciešamība, nepieciešama uzticēšanās savstarpēji. Tāpat arī mēs ņemam vērā pārvietošanos starp uzņē, eh, uzņēmumu filiālēm trešajās valstīs. Mēs ņēmām vērā arī citus elementus, kā piemēram derīgo pieredzi strādošo kategorijām, uz kurām šis teksts attiecas. Mēs eh, apstiprinājām komunitāro preferenci, veicinot uh, trešo valstu radinieku, eh, trešo strādājošo radinieku pārvietošanos, tāpat arī esam norādījuši nodarbinātības termiņus pirms nodarbinātības citā uzņēmumā. Un mēs šeit runājam par sešiem mēnešiem. Uh, Tāpat arī mēs esam noteikuši sliekšņus kontrolēm, un mēs apzināmies arī to, ka uzturēšanās atļaujas ir jāuzskata kā vienots dokuments. Dažkārt šeit varētu tikt piemērots pielikums ar nepieciešamajām informācijām. Par uzņēmumu grupu vēl būtu jāpārdomā un 16. pants ir īpaši svarīgs, kura sakarā ir notikušas samērā komplicētas pārdomas, tā skaitā padomē. Šobrīd referents nav nācis klajā ar piebildēm apzinoties to, ka mēs runāsim par grozījumiem šodien, taču e, tomēr es paturu sev iespēju grozījums iesniegt. Šeit ir runa par iespēju nodarbināt augsti e, kvalificēt strādājušos uz ierobežotu e, laiku, šajā gadījumā uz trim gadiem, un, manuprāt, svarīgi ir tas, ka procedūras ar manis piedāvātajiem grozījumiem ir elastīgākas un vienkāršo eh, paredzēto normatīvo ietvaru. Lūk, šajā sākotnējā etapā un sagaidot kolēģu un ēnu referentu devumus, mēs mēģinājām sagatavot dokumentu, kas būtu viegli izprotams un piemērojams. Es apzinos, ka tā, eh, mobilitātes jautājums starp dalībvalstīm ir nozīmīgs. Un Tamente Es ceru, ka mēs varēsim kopīgi šo darbu noveid, novest līdz galam. Noslēgumā es vēlētos sacīt, ka šīs dosie ir cieši saistīts ar citu dosie, ar sezonas strādājošo jautājumu. Nu, taču tur ir arī iespējams atsevišķas citas grūtības, jo šeit ir runa pār e, kvalificētiem strādājošiem, kas nestrādā konkrētajā uzdevumā. Lūk, ar to esmu savu uzstāšanos beidzis. Paldies, un tagad aicinu izteikties komisiju un prezidentūru pirms es dodu vārdu eh, nodarbinātības komitejas referentam. Tātad eh, Šmita kundze, lūdzu jums vārds. Eh, paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es vēlētos pateikties parlamentam par šo darbu. Bija interesanti vērot, kā attīstās darbs pie šiem diviem paralēliem priekšlikumiem. Vēlos pateikties Ekolīno kungam par viņa ziņojumu. Uh, kā Jakolīno kungs jau sacīja, tad uh, faktiski viens uh, šis ziņojums un šis, šī direktīva ir daļa no visas migrācijas uh, politikas pakotnes, un mēs ceram šī priekšlikuma ātru pieņemšanu, kā arī priekšlikumu par sezonas strādniekiem. Eiropas 20. gada stratēģijas ietvaros nodarbinātības jautājumi arī ir ārkārtīgi svarīgi, ieņem ļoti svarīgu vietu, inovatīva e, ekonomika, zinātniski e, inovatīvās kopienas un tā tālāk. E, ir daži grozījumi, kas ir vērsts uz to, lai paskaidrotu vai padarītu skaidrākus eh, atsevišķus punktus, kas padarītu schēmu pašu par sevi eh, pievilcīgāku. Eh, pieaugušiem pašiem ir jāizstāv sava, savas tiesības un jācīnās pret ļaunprātīgu viņu situācijas izmantošanu. Jāsaka, ka Eh, zilā kārta ir domāta kā pastāvīgs mehānisms, eh, kamēr eh, IKT nebūt nē. Un šim priekšlikumam, protams, ir jāpievērš nepārtraukta uzmanība. Komisija cenšas skaidri definēt lietas, balsoties jau uz esošām darbības, darbībā esošām uh, definīcijām. Un šeit nav runa par transnacionālām kop, m, korporācijām, bet uh, par uh, pamatpersonālu, kas tiek nosūtīts darbā vienu uzņēmumu ietvaros vai vienas korporācijas ietvaros no vienas valsts uz citu citu. Tad, kad mēs eh, nācām klājā ar savu priekšlikumu un definīcijām, kas mums ir svarīgi. Mums ir svarīgi, lai aptvērums nebūtu pārāk ierobežots, taču ir svarīgi, lai definīcijas būtu skaidras un būtu jābalso par kaut ko tādu, par ko ir zināma skaidrība. Mobilitātes nodrošināšana Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs aspekts, eh, tas eh, šāda pieeja ir jauna. Eh, tātad šeit mēs faktiski ejam tālākā ar zilo karšu sistēmu. Divpadsmit mēneši iepriekšēja nodarbinātība, ko mēs esam izvēlējušies. Uh, Eh, tas eh, tika izdarīts tādēļ, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas, bet tam bija arī citi iemesli, ko mēs arī varēsim uh, apspriest. Un, protams, ka būšu atbild, gatava atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Un prezidentūras vārdā Vanasī kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms Ungārijas prezidentūras vārdā vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par aprīlī notikušajām diskusijām, kas mums bija ārkārtīgi liederīgas, apspriežot eh, direktīvas projektu un vēlētos pateikties īpaši Jakolīno kungam par eh, šo te ziņojumu, jo mēs ceram, ka šis ziņojuma projekts palīdzēs mums nokļūt eh, pie um, ātra mm, risinājuma padomē un parlamentā. Prezidentūras prāt šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas ir saistīts ar likumīgo migrāciju un uh, darbā nosūtītajiem vai komandētajiem darbiniekiem kas tiek pārcelti uz starpu vienu uzņēmumu ietvaros. Un eh, padome un eh, komisija ir izveidojusi kopēju darba grupu, un mēs vēlētos atgriezties pie dažiem punktiem ziņojumā. Kā referents jau sacīja, padome Ungārijas prezidentūras laikā ir ļoti daudz eh, diskusiju par šo projektu bijis. Mums pavisam bija sešas tikšanās pēdējo sešu mēnešu laikā un visas šīs sanāksmes eh, bija veltītas direktīvas projektam, un tas norāda uz to, ka Ungārija liek lielu uzsvaru eh, uz šī dokumenta izstrādi. Un par kopēju noteikumu pieņemšanu visā Eiropas Savienībā. Jā, mobilitātes jautājums, protams, ir ļoti svarīgs, un uh, Tas ir bijis mūsu uzmanības centrā visas prezidentūras laikā. Un šeit izgaismojās kāda problēma. Eh, tad, kad mēs sākām izskatīt detalizētāk to, kā tad dalība valsts sadarbojas savā starpā, eh, kļūst skaidrs, ka ir vajadzīgas efektīvas eh, procedūras lai varētu šos procesus nodrošināt. Un mums kļūst skaidrs, ka priekšlikums tādā formā, kādā viņš parādījās sākotnēji, nebūs vienkārši ieviešams, un līdz ar to būs nepieciešama kaut kāda cita procedūra, kas varēs veiksmīgāk nodrošināt mobilitāti. Un tādēļ mēs esam e, izstrādājuši papildus punktus par mobilitāti. Tālāk runājot par šo īstermiņu un ilgtermiņu mobilitāti un uzturēšanās laiku, runājot par īstermiņu, šeit mēs izmantojām direktīvu par zinātnieku apmaiņu, bet ilgtermiņa gadījumā izmantojām vai balstījāmies uz zilās kartas direktīvu. Mēs eh, izpētījām šos jautājumus pietiekami sīki, un iespējams, ka šeit parādīsies arī gro grozījumi, un cerams, ka tie parlamentu un padomas pozīcijas satuvinās. Kas attiecas uz eh, direktīvas darbības jomu? tad eh, mēs esam nonākuši pie secinājuma. ka mums ir nepieciešams eh, definēt, eh, kas tad īsti ir attiecināms uz ekspertu apmaiņu un kas ir patiesi uzņēmuma ietvaros pārcelti strādājošiem. Un es piekrītu Jakolīno kungām, ka mums ir jābūt šīm definīcijām un skaidrām koncepcijām, kuras ir viegli mm, īstenojams. Tas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi, lai mums nebūtu kaut kādas tādas izplūdušas interpretācijas, <clears throat> kas attiecas uz mācekļiem pēc diploma prakses, māc, e, prakses izējošie mācekļi. Arī šeit ir nepieciešama e, skaidra definīcija, kas tad īsti būtu pieskaitām pie šiem pie šīs grupas, būtu jāsacina, cik šādu cilvēku ir dalība valstīs. Uh, šeit nav jāpaņem, obli, nav jāpieņem nekādas normas par obligātām kvotām, uh, kas attiec uz uzņemšanu, piemēram, uh, Uh, uzņēmē valstī, kas ir ar mieru to darīt. Uh, tālāk uh, atsaucas laiks nodarbinātībai, tātad šie te 12 un 6 mēneši, kur tad termiņu īsti izvēlēties iepriekšējai, no, nosakot iepriekšējo nodarbinātības periodu. Šeit dalība valstis nevarēs eh, izlemt pēc sava prāta. Bez tam mm, ziņojuma projektā ir izklāstīti īpaši nosacījumi. Ah, atkal atgriešanās vai otrreizējais atgriešanās gadījumiem. Uh, uzņēmumu ietvaros pārcelto uh, strādājošo gadījumā, jo var mainīties pārcelšanas apmēri un iespējams, ka uz kādu laiku šim cilvēkiem ir jāaizbrauc darba darīšanās uh, no Eiropas Savienības un pēc tam ir viņiem jābūt šeit iespēja arī atgriezties. Attiecībā uz uh, uzturēšanās atļauju atjaunošanas vai neatjaunošanas nosacījumiem. Gribētu norādīt, ka šeit ir vajadzīgas ārkārtīgi skaidrs, nepārprotams procedūras, lai šis process netiktu ļaunprātīgi izmantots. Bez tam mums ir nepieciešams harmonizēt šīs procedūras, tas ir ļoti svarīgs punkts. Un tieši tādēļ es arī domāju, ka direktīvā kaut vai vienā teikumā ir jāatsaucas šo procedūru. Pie tam tādējādi, e, ka e, šī procedūra ir harmonizēta visās dalībvalstīs, un tas savukārt padarīt uzņēmumu e, dzīvi mazliet vienkāršāku. Šī procedūra attiecas ne tikai uz pašiem pārceltajiem strādājošiem, bet arī uz viņu ģimenes locekļiem. Runājot par procedūru un par nosacījumiem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs zinātu to, ka šai strādājošo pārcelšanai šādos gadījumos ir ļoti rūpīgi jāraugās ne tikai uz trešo valstu pilsoņiem un organizācijām, kas to realizē, bet arī uzņemšanas struktūrām, kas uh, ieaicina šāda veida vai šāda tipa strādājošos savos uzņēmumos. Uh, padomē tik panākts kompromiss par parlamenta priekšlikumu attiecībā uz papildus e, dokumentiem, kas būtu nepieciešami. Tas ir svarīgi ne tikai uzņemošajām organizācijām, bet arī pašiem strādājošiem, jo beigu beigās šī informācijai ir jābūt e, būtiskā, lai izsniegtu, teiksim, šīs pārvietošanās atļaujas. Un varbūt es izteicos pārāk garā atvainojums par to, bet vēlos noslēgumā pateikties Jakolīno kungam. Un es tiešām ceru, ka šis eh, ziņojuma projekts būs eh, tāds labs sākums eh, Polijas prezidentūrai turpināt šo darbu tālāk. Un es ceru, ka e, sadarbība būs e, auglīga. Jā, paldies. Saskaņā ar mūsu reglamenta 50. punktu. Lūdzu. Vārds mūsu kolēģei, Jākonsārī kundzei. Paldies par lielisko sabiedrību. Sadarbību ļoti bieži tiek teikts, ka Mēs eh, runājam par to, ka šis ziņojums ir daļa no lielas migrācijas pakotnes, taču jautājums ir eh, par to, vai ir problēmas ar apjomiem. Manuprāt, kaut kādas problēmas tomēr ir. Komisija ir eh, no, ieņēmusi tādu uh, nozaru pieeju, un migrācija, dažādu grupu migrācija ir uh, tiek risināta dažādi. Ja jūs esat piedarat kādai grupai, migrantu grupai, jums būs varbūt tiesības, kas ir atšķirīgas no citas migrantu grupas. Man liekas, mēs iegrīstam, iegrimstam sīkumos. Mēs vēlamies, lai nosacījumi būtu uh, vienkārši un visiem strādājošiem tiktu no, tik nodrošināt vienādi apstākļi. Man ir grūti saprast, kā var vienkāršot likumdošanu, ja darba vietā jums iespējams būs dažādi strādājošie, katrs nāks no savas vietas, jums būs uh, eh, zilokarš turētāji, jums būs strādājošie, kas strādā uh, gads nolīguma ietvaros, tad ir uh, komendētie strādnieki, apmaiņas e, programmu strādnieki, pētnieki, zinātnieki, korporatīvās apmaiņas strādnieki un tā tālāk un tā tālāk. Tad, tad ir ļoti, ļoti daudz e, šo strādājošo kategoriju. Mēs vēlamies visu vienkāršot, bet pašā darbietas līmenī tas viss ir kļuvis ļoti sarežģīti. Un tāpēc vēlos teikt sekojošo. Tas ir ļoti svarīgs solis virzoties uz lielākas, kvalitatīvākas, labākas mobilitātes nodrošināšanu. Mēs gribam pārliecināties eh, par to, ka mēs saņemam Eiropā visaugstākās kvalifikācijas eh, speciālistus. Mums ir nepieciešama viņu zinātība. Jo lielāka ir darbspēka mobilitāte, jo labāk var nodrošināt konkurētspēju un izaugsmē Eiropā, un tas, man liekas, ir pats svarīgākais šajā aspektā. Jā, Kolīno kungs to jau arī sacīja, ka mums ir nepieciešams būt precīzākiem šajā direktīvā un joprojām pastāv neatrisināti jautājumi. Viens no galvenajiem jautājumiem, uz kur mums jārod atbilde, ir sekojuši vai šī direktīva nenovedīs pie uh, kaut kādas jaunas divātruma situācijas. Mums nevajadzētu veidot uh, divas uh, darba uh, tirgus, uh, teiksim, līmeņus. Varbūt šis ir viens no jautājumiem, kam jāpievērš uzmanība strādājot pie direktīvas. Vajadzētu novērst arī dažas neskaidrības. Daži cilvēki, piemēram, to uzlūko kā migrācijas direktīvu, taču ko mēs vēlamies? Būtībā mēs vēlamies uh, palīdzēt darba tirgumu. Un šobrīd ir grūti pateikt, kādā veidā tas ietekmēs šo darba tirgu daudz vai maz. Tas, ka ietekme būs, ir skaidrs, un tas arī būtu jāaptur, jāaptur prātā. Uh, Un, eh, ņemot vērā šo faktu, vajadzētu sīkāk aplūkot tiesisko pamatu. Un tas uh, ir 153. panta A, B un K apakšpunkti. Un tātad drošība un citas svarīgas lietas, kas ir saistīts ar trešo valstu valsts piedarīgajiem, kas strādā Eiropā. Ir ļoti daudz diskusiju bijis par definīcijām, tas ir būtiski. Tas balstās arī uz sarunām, un mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir nepieciešams precīzāks definīcijas, kas tiek domāts ar direktoru, kas ir, kas ir eksperts. Eh, ir teikt, piemēram, tāds izteiciens kā uncommon knowledge vai bieži nesastopamas zināšanas. Nu, kas tas tāds ir? Jo tas ir ļoti, ļoti vispārīgi un nekonkrēti. Mums bija uzklausīšana, un mēs uzklausījām vācu uzņēmumu direktoru, kurš sacīja, ka glaznotāja definīcija varētu iepil, ietilpt ekspertu vai speciālistu kategorijā. Tāpēc definīcijas tomēr ir jāpārskata vēlreiz un ļoti rūpīgi. Runājot par vienkāršību, vajadzētu domāt par dažādām definīcijām, kas jau eksistē priekš ekspertiem. Zilās kartes direktīvā mums jau ir šādas definīcijas, bet mērķi ir atšķirīgi, taču mērķi grupas ir tādas pašas. Mēs vēlamies piesaistīt augstas kvalifikācijas speciālistus. Varbūt vajadzētu rīkoties līdzīgi, kā tas jau ir zilās kartes direktīvā arī šī gadījumā. Uh, Lūk, eh, par šiem jautājumiem jau es runāju, es tos minēju arī iepriekš. Eh. Un eh, ir arī apšaubīts, vai komandēto strādājošo vai nosūtīto strādājošo direktīvā būtu jāizmanto šis šī pat koncepcija. Es e, biju darba ministre laikā, kad šī direktīva tika pieņemta, un es zinu, ka šī direktīva ir ārkārt, šī direktīva ir ļoti daudz uh, trūkumu, un komisija ir solījusi baltos plankumus aizpildīt, reformējot šo direktīvu. Bet Es domāju, ka darbā nosūtīt to strādājušo direktīvu šajā kontaktā izmantot nevajadzētu. Tālāk ir teikts, ka dalība valstis var pieņemt vairākus būtī, būtiskus uh, spēles noteikumus uh, uzņēmumu ietvaros pārcelto strādājošo sakarā. Un Eh, pret šiem strādājušiem jābūt tādai pašai eh, attieksmei, kā pret komandētajiem, strā, pret komandētajiem strādniekiem, darbā nosūtītiem strādniekiem ārpus uzņēmuma ietvariem. Un jāsaka, ka manis pieminētā direktīva no tāda minimalistiska instrumenta, tā ir pārvērsies par tādu maksimalistisku instrumentu, un tas savā ziņā ir radījis zināmas problēmas. Runājot par šo te uzņēmumu ietveros pārcelto trešo valstu strādājošo pārcelšanu un šo iespēju strādāt viņiem trīs gadus, uh, Var jau būt, ka viņiem vajadzētu piemērot tādus pašus nosacījumus, kādi ir attiecināmi uz vietējiem strādājošiem. Mm, ir daudz grūtību uh, piemērot, piemēram, darbā nosūtīto komandēto strādnieku direktīvu. Uh, Es nedomāju, ka šīs direktīvas piemērošana būs kaut kas tāds, kas palīdzēs. Manuprāt, tas drīzāk visus padarīs vēl sarežģītāk. Un šī iemesla dēļ mana komiteja uh, atbalsta principu, ka pret strādājošiem jāizturas vienlīdzīgi, neatkarīgi no kategorijas un viņu darba apstākļiem un droši, sociālās drošības sistēmām, kas ir spēkā dalība valstīs, ir jātiecina uz visiem vienādi. Nu, tās ir dažas kritiskas piezīmes, un es tomēr domāju, ka šī direktīva ir ārkārtīgi svarīga, un esmu pārliecināta, ka uh, šīs te auglīgās sadarbības garā, kāda mums bija ar Kolīno kungu un ēnu referentiem šajā komitejā un Lība komitejā turpināsies, un arī eh, da, eh, nodarbinātības komiteja ir iesaistīta šajā darbā, un es eh, ceru, ka mēs varēsim pastiprināt vajākos punktus un rast prātīgus kompromisus. Ir jānodrošina, ja lai mēs pildītu pamat ideju vai pamat uzdevumu. Multinacionālajām uzņēmumiem ir jāspēj ievest sev strādniekus, eh, tos pārcelt no valsts uz valsti, tāpat laikā nepasliktinot vietējo strādājošo statusu. Have... Tagad es redzu turpina priekšsēdētājs, ka grib izteikties tikai viens deputāts, Bronsa kungs, ja nemaldos, jā, Maldar kungs. Jā, tagad es redzu, ir vairāk kā viens deputāts grib izteikties. Lūdzu, sāksim diskusiju. Tad vispirms vārds Muldera kungam, tad Enstas kundzei, tad Bronsa kundzei. Um, Bronsa kungam, lūdzu, Maldar kungs, paldies priekšsēdētāji. Liberāļu grupa augstu vērtē komisijas priekšlikumus. Man šķiet, ka tas ir vēl viens solis vienotā tirgus virzienā, un tādā veidā mēs arvien attīstām kopīgo politiku imigrācijas jautājumos Eiropas interesēs. Pateicos Jakulīno kungam par viņa centieniem pateicoties kuriem izdevās panākt kom, konsensu, mums bija arī uzklausīšana ļoti laba pieeja no viņa puses. Runājot par viņa priekšlikumiem, mēs tiem visumā varam piekrist, taču ir arī dažas bažas no liberāļu grupas, kas tad tieši ir šie praktikanti, ja dažās dalībvalstīs bezdarbs ir 25% līmenī universitāšu beidzēju skaitā. Līdz ar to mums nevajadzētu uzņemt Eiropā universitāšu beidzējus no citām valstīm, tad ja darba pietrūks mūsu pašu jauniešiem. Un š, tāpēc būtu vēlams šeit zināmi uzlabojumi. Runājot par citiem priekšlikumiem, attiecībā, piemēram, uz ģimenes locekļiem, ģimenes locekļi tiktu, ska, būtu jāskat tādā pašā veidā, kā konkrētā persona, šis uh, uzņēmuma ietvaros pārceltais darbinieks, kad tiek uh, izskatīta uh, uzņēmuma ietvaros pārceltā darbinieka lieta, tiktu jāiz, būtu jāizskata arī viņa ģimenes locekļu situācija. Un tad jautājums par to, kurš ir labākais noteicamais periods. Uh, nodarbinātībai pirms pārcelšanai uz citu valsti. Komisija nāca klājā priekšlikumu par 12 mēnešiem, ja Kolīno kungs ierosināja 6 mēnešus. Būtu labi, ja komisija vēlreiz varētu sniegt kādus argumentus, kāpēc būtu vēlams to noteikt par 12 mēnešiem, jo šis periods vienmēr ir diskutējums jautājums. Es vienkārši gribētu zināt, kā komisija nonāca pie šī 12 mēnešu perioda. Runājot par dažādo kategoriju definīciju, man šķiet kā nodarbinātības komitejas referents par to jau runāja. Un atkal vēl nav pilnīgi viennozīmīgi secināms, kādai būtu jābūt definīcijai, ja Kolīno kungs gan šim jautājumam jau skārā, pieskārās. Vēl viens jautājums par to, vai mums vajadzētu doties šajā jomā. Ja Kolīno kungs noteica dažus kritērijus, uh, cilvēkiem, kas eh, tiek eh, uzņēmuma ietvaros pārcelt uz, uz uzņēmumiem Eiropā. Man šķiet, ka tam būtu jābūt tomēr uzņēmuma kom kompetencē. Ja jūs nosūtāt cilvēku uz citu valsti, tad uh, šis cilvēks saņem šādu vai tādu algu, bet uh, tam tomēr ir jābūt uzņēmuma un šī darbinieka kompetencē. Tiem jābūt noteikumiem, uzņēmumu ietvaros, un es nedomāju, ka te valdībai nebūtu jānosaka atalgojuma apjoms. Paldies! Paldies, Ernstes kundze, lūdzu! Vispirms gribētu pateikties referentam. Dažas lietas vēl būs jāpārunā ar ēnu referentiem, protams. Es uzskatu, ka mums ir svarīgi padomāt par to, ko mēs vispār varam darīt. Pamata problēma ir tā, ka mēs te sadalām darbiniekus dažādos, dažādās kategorijās. Katrai no tām ir atšķirīgas tiesības un atšķirīgi juridiskie raksturlielumi attiecībā uz viņu veicamo darbu. Līdz ar to mm, te ir milzīgs dažādu noteikumu ietvars, un tas man šķiet ir problemātiski. Un tas attiec ne tikai uz uzņēmumiem un dalībvalstīm, bet arī uz uzņēmumu ietvaros pārceltiem darbiniekiem, kā viņi atsevišķi katrā gadiem tiek skatīti. Te mums jāpadomā par to, kas mums reāli ir nepieciešams attiecībā uz tiesību aktiem un kas mums tajos nebūtu iekļaujams. Nāc pārtiecināt par to, cik lielā mērā vajadzētu uh, reglamentēt šo jomu, bet tas ir kaut kas, ko ir vērts apsvērst ar ēnu referentiem. Un otrkārt jautājums par definīcijām. Uzklausīšanā bija, nebija nekādu šaubu par informāciju. Īsti nav skaidrs, kas tad ir domāts ar šiem uh, speciālistiem vai neparastām zināšanām. Man šķiet, ka tas ir visnotaļ izplūduši. Mums būtu jārunā konkrēti, kas ir šie speciālisti, eksperti, kas ir šie lielie eksperti. Protams, te mēs varam nākt klājā ar dažādiem terminiem, dažādiem veidiem, kā paust šo ideju, taču tas nav juridiski saistoši, tomēr nepaliek skaidrāk tā situācija uzklausīšanā arī kompānijas definīcija bija kaut kas nesaprotams, arī tas būtu jāatrisina. Un vispēcot, vienlīdzīgas attieksmes jautājums attiecībā salīdzinājumā ar uh, konkrētās valsts, Eiropas Savienības valsts valsts piedarīgiem. Un tad kādas būtu juridiskās tiesības, sociālās tiesības šiem cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem. Man šķiet, ka šajā pašreizējā ziņojumā arī šie jautājumi nav skarti. Par to vēl būtu jāvienojas, tāpēc mans viedoklis par šo ziņojumu nav viennozīmīgs. Paldies! Paldies, turpin priekšsādātājs Bronksa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Uzņēmuma ietvaros pārceltie darbinieki ataino divas reāli ekonomiskās migrācijas ainu. Uh, Te nav runa par migrantu uh, nepieciešamību apmierināšanu, bet par multinacionālo uzņēmumu vajadzībām. Uh, valoda ir ļoti raksturīga. Mēs šodien dzirdējām tādu terminu kā tirgus nevajadzības. Gribētu atgādināt, kāpēc ka kopš verdzības atcelšanas cilvēki nav uzskatām par precēm. Ekonomika būtu jāveido tā, lai, lai apmierinātu cilvēku vajadzību. Cilvēki nedrīkst tikt uzskatīt par precēm. Mēs dzirdējām, ka cilvēku, uz kuriem attiecas uzņēmuma ietvar, uz viņu pārcēlumu uzņēmuma ietvaros, ir um, menedžeri, vadītāji. Bieži vien ar šīm trešām valstīm ir domātas uh, trešās pasaules valstis, nabadzīgās valstis. Un uh, šie menedžeri dažkārt tiek, tā sakot, nomedīti, eh, lai strādātu jaunatīstības valstīs. Mali prezidents pagājuši gadu runāja par apmēram 30% uh, universitāšu beidzēju no Mali nodarbinātību uh, attīstības valstīs. Un tā tad viena no talantīgākiem, talantīgākie cilvēki tika pārcelt uz rietumu valstīm. Un ja šāda situācija turpināsies, tad jaunatīstības valstis tiks nolemtas stagnācijai, nabadzībai. Uh, Mums drīzāk būtu jādomā, kā uh, pārkvalificēt mūsu strādu darbiniekus, lai viņi spētu pielāgoties tirgus prasībām, nevis pumpēt vairāk naudas starptautiskajās korporācijās. Paldies! Es redzu, saržģentī priekšstādātājs, jūs gribat izteikties? Paldies, priekšstādātāji! Es klausījos iepriekšējos runātojus, tātad arī referentā jo īpaši. Man līdz ar to rodas jautājums, ko mēs īsti mēģinam šeit panākt ar šo direktīvu. Tūlīt pat grib pievērsties vienam no svarīgākajiem jautājumiem. Uzņem ietvaros pacelto strādājošo algu. Referents ierosina grozījumu, kurā sacīts, ka šiem strādniekiem būtu jāsaņem tāda pati vai līdzīga alga, kā viņu Eiropas kolēģi līdzīgā amatā. Tad, ja jūs nākat no valsts ar zemu algu, tad man šķiet tikai pašsaprotam vēlme tā atrisināt to problēmu, ka mēs baidamies, ka Uh, šie uzņēma ietvaros pārceltie darbinieki izstumtu no darba tirgus Eiropas darbiniekus. Bet ja jūs, piemēram, nāk no Arābijas pusels vai Kanādas, tad šāda prasība būtu savāda. Un man šķiet, ka te mums būtu vēl ar vienu jāatrod cits risinājums vēl viena problēma, kas nav atrisināta, un to mēs nevaram atrisināt ar šo direktīvu, un tas mums ir jāatzīst. Ir tā, ka tāpēc, tā, tā kā darbā nosūtīto direktīvu nerisināja atalgojuma problēma, tad mēs, tad līdz ar to uzņēmuma ietvaros pārcelto darbinieku direktīvu, mm, līdz ar to nekļūs sliktāka. Šie pārceltie darbinieki nebūtu jāuzskata par nosūtītiem darbiniekiem. Nevar gaidīt, ka šī direktīva risinās viņu problēmas. Es augstu vērtēju to, kā referents ir izskaidrojis uzņēmuma ietvaros pārcelto darbinieku ģimenes locekļu tiesības. Man šķiet, eh, cilvēkiem, kas strādā citā valstī, ir svarīgi, kā arī viņa ģimenes locekļi var doties līdz viņiem, protams, ir svarīgi, ka, ka um, ģimenes locekļi var doties līdzi šim darbiniekam, taču šajos laikos būtu visnotaļ smieklīgi uh, atstāt uh, ģimenes loceklim mājās sēdētāju lomu, un visticamāk tā būs sieviete, kas sēdēs mājās. Jakolino kungs pievērsās migrācijas un integrācijas jautājumam. Uh, Man nešķiet, ka, ka runājot par uzņēmumu literatūras pārceltiem darbiniekiem, mums būtu jāskar integrācijas jautājums. Bet skaidrs, ka šiem darbiniekiem, ICT darbiniekiem ir jābūt līgumam, kas nosaka, ka viņi atgriezīsies savā mītnes valstī. Daudz jau te ideja izskanēja, taču es gribētu vēl minēt, ka es vēlētos, lai šie jautājumi tika apspriesti ēnu referentu sanāksmē. Redzu, turpina priekšsēdātājs, ka Morais kungs grib izcelties lūdzu. Priekšsēdātājs tikai gribēs sacīt, ka um, S un D ēnu referenti Blinkevičutē um, eh, balso citā komitejā, un tāpēc es izteikšos viņas vārdā. Uh, Šis te vienlīdzīgās attieksmes jautājums ir ļoti svarīgs, arī viņa tam pievērš uzmanību. Un tad arī pārkvalificēšana vidus, um, universitāšu beidzējiem un tad arī šī ģimene apvienošana, šis jautājums saistībā ar šo, šiem darbiniekiem. Es atvainojos, ka es runāju Blinkevičs kundzes vārdā, bet ja tiešām būs iespēja šos jautājumus apspriest ēnu referents sanāksmē, tad tas nāks būs par labu. Jakolino, nu, Un tagad dosim vārdu referentam Jakolīno, lai viņš varētu pabeigt šo punktu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, rūpīgi uzklausīju visus runātājus un eh, mēģināšu tagad sniegt īsu komentāru no savas puses. Pirmkārt, eh, reaģējot uz Eh, komisijas sacīto komisiju, ar kuru mēs uzturējam ciešas saiknes, lai varētu sagatavot šo, eh, šo dokumentu. Mēs piekrītam daudziem punktiem. Pati komisija ir atgādinājusi par nepieciešamību veikt korekcijas, eh, tai skaitā attiecībā uz definīcijām. Bet es gribētu it īpaši reaģēt uz kolēģi sacīto. Es arī vēlos pateikties prezidentūrai ar kuru sadarbība notika ļoti veiksmīga. Es saprotu, ka ir grūti panākt labu definīciju 16. pāntā par īstermiņu un ilgtermiņu mobilitāti un par uh, nosūtīto strādājošo uh, grupas uh, iedzienu piemērošanas tiesībām. Un arī vēlos sacīt, ka nav nekādu šaubu, ka līdz ar grozījumiem mēs esam mēģinājuši krietni vien teiks uzlabot, pat ja šeit uzlabojumi vēl aizvien ir iespējami. Tāpat ir arī priekšlikumi par vienotu atļauju. Un vēl citi elementi kuru sakarā mēs varam eh, sadarboties. Es vēlos pateikties arī Jakonsārī kundzei. Un eh, mums eh, bija veiksmīga sadarbība, veiksmīgs tikšanās, taču mēs šodien vēlamies sacīt, ka šī e, paveiktais darbs ir ļoti noderīgs. Bet tagad sniegšu dažus precizējumus. E, ir direktīva par legālo imigrāciju, kas ir cieši saistīta ar darba tirgu, un tas ir saistāms arī ar e, kvalificētām profesijām. Ir līgumslēgšanas princips starp strādājošo un uzņēmumu, bet vajag definēt, cik ilgu laiku ir jāstrādā ārpus šī uzņēmuma pats, ja tas notiek kādā trešā valstī, lai varētu nodrošināt šo mobilitāti. Tas ir jautājums, par kuru ir jādomā. Mēs esam paredzējuši grozījumu un 12 mēnešu vietā ir paredzēti 6 kas nozīmē, kā šis ir strādājošais, kurš sešu mēnešu gaitā bez pārtraukuma ir strādājis attiecīgajā struktūrā. Così come ritengo che sia assolutamente utile, lo ha detto. Un tāpat es domāju, ka ir noderīgi atsaukties uz ģimeni kā arī paredzēt iespēju skatīt strādājošā uzturēšanās laiku un iespēju ģimenes apvienošanai. Par atalgojumu Sarčentīnī kundze jau runāja, bet viņa nebija vienīgā. Arī kolēģis Morājs un Bli to pieminēja. Taču pirms es kļuvu par deputātu, es vadīju uzņēmumu ar 6000 strādājošiem. Un iedomāties, ka varētu piemērot atsevišķus līguma slēgšanas nosacījumus šiem strādājošiem, tas būtu vienkārši neprāts. Bet es ņēmu vērā visus ieteikumus, visus padomus, un uh, Eh, nav nekādu šaubu, ka jautājums par definīcijām ir nopietnas. Un, ja mēs vēlamies konkrētā veidā izvērē, eh, izvērtēt iesniegtos grozījumus, šie grozījumi parāda to, kā menedžeris izmērāmā objektīvā veidā Eh, var eh, pārvaldīt uzņēmumu. Uzņēmums, uzņēmuma cilvēka resursi ir būtisks jautājums. Tieši tas pats attiecas uz speciālistiem. To pieminēja arī kolēģis Mulders. Mēs runājam par komunitāro pre, eh, priekšroku. Mums ir grozījums, kas varētu mainīt eh, astoto apsvērumu, lai sacītu, ka diplomātu, stāžieru no trešajām valstīm nākošo skaits nedrīkst pārsniegt dalībvalsts eh, izcelsmes iedzīvot eh, strādājušo skaitu. Tāpat arī par speciālistiem mēs runājam, par kvalifikācijām un e, konkrētais direktīvas e, apjoms būs atkarīgs no mūsu spējas at, atrisināt sekojušas jautājumus, definīcijas, ko mēs vēlamies, kādā veidā mēs vēlamies. Astotais pants - sankcijas. Ir jāparedz sankcijas, bargas attiecībā uz darba devējiem, kas direktīvu nerespektē. Uh, E, jautājums par saprātīgiem termiņiem, par ko, konkrētiem termiņiem. Varbūt e, es varu piekrist Jakons arī kundzei, ir nepieciešama cita definīcija, tas ir jāatkārto. Tāpat ir jāņem vērā jautājums par ģimeni un mobilitātes jautājums. 16. pants. Un strādājošais no Grieķijas, kas strādās Itālijā, šeit ir sarežģīts jautājums, jo arī Bronksa kungs sacīja, mēs runājam par cilvēku resursiem, par, par kvalificētiem strādājošiem, par patiesiem talantiem dažkārt. Un e, atcaucoties uz Mulderkungu sacīto, ka ir jau tāpat ļoti daudz e, jauniešu bez darba. Taču, neraugoties uz visu, esmu pārliecināts, ka mēs varēsim šo jautājumu apspriest nākamajā sanāksmē ar ēnu referentu. Un es gribētu piedāvāt e, priekšsēdētājiem 12. jūlī kā grozījuma iesniegšanas termiņu. tādā veidā katrā politiskā grupa varēs nākt klāt ar saviem vērtījumiem. Paldies, mēs jau kavējamies, tāpēc jākonsārī kundze, izsakieties lūdzu īsi no nodarbinātības komitejas. Paldies, priekšsēdētāji, divi komentāri no manis, manas puses. Šeit ir runa par smadzeņa aizpliešanu. Tā ir būtiska problēma. Taču var gadīties, ka šī direktīva pat aizliedz smadzenēm aizplūst, jo šeit ir runa par tikai trīs gādu darba periodu. Bet es gribētu teikt dažus vārdus par vienlīdzīgu izturēšanos. Kur šobrīd ir slētākie inženieri pasaulē? Daudz domā, ka Ķīnā. Nē. Uh, Pirms dažiem gadiem tie bija Ukrainā un šobrīd. Kā piemēru var nosaukt, ka ja Vācijas vai Somijas uzņēmums vēlas uh, eh, eh, pieņem darbā inženieri no trešās valsts, tad, lai izvairītos no algu dempinga, viņi neno, eh, nepieņems darbā šos inženierus tik algas dēļ, bet tāpēc, ka vēlas arī viņu zināšanas. Tādējādi viņiem lielāka interese ir pieņemt spāņu, poļu vai portugāļu inženieri. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un ir svarīgi neveidot dubulto darba tirgu, un tāpēc ir vienlīdzīgi izturēšanās ir ļoti svarīgs punkts. Paldies par visu runātāju sacīto, un ar to mums ir jāpēcskatīt šis darba kārtības punkts. Mēģinot noteikt grozījumu iesniegšanas termiņu, kas varētu būt 12. jūlijas pulksten 12. tā ir otrdiena, 12. jūlijas pulksten 12. dienā, kad ir jāiesniedz grozījumi Jakolino kunga ziņojumam. Es, ja pareizi saprotu, nodarbinātības komitejā grozījumi ir jāizsniedz līdz 22. jūnijam. Tiem pantiem, kas ir nodarbinātības komitejas kompetencē. Saskaņā ar mūsu reglamenta 50. pantu. Ar to mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu un. Eh, mēs pārējām pie nākamā 21. punkta, kas ir trešo valstu valsts piedarīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījums sezonas nodarbinātības nolūkos. Referents mums eh, šeit ir Sergio Koferati. Un mēs Vēlamies pieņemt zināšanai ziņojumu projektu prezentāciju. ko piedāvā referents um, no Lībe komitejas, kas ir Morais kungs, un tad dosim vārdu Koferātī kungam no nodarbinātības komitejas. Morais kungs ir atbildīgs par sezonu strādājošo sadaļu un arī pēc uzklausīšanas, kas notika aprīlī. Tāpat arī mēs vēlamies noteikt datumu grozījumu iesniegšanai, tāpēc vispirms dosim vārdu kolēģim Morājasam. Lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. <clears throat> Runājot par iepriekšējo direktīvu, mēs uh, jau pieskārāmies šiem te ļoti sarežģītiem jautājumiem un uh, runājām par to, ka ir trīs legālās migrācijas eh, dokumenti, kas ir saistīti ar noteiktām strādājošo uh, kategorijām. Un uh, legālā migrācija bija saistīta līdz šim tikai ar zilo karti. Mm kas ir saistīta ar pastāvīgu vai daļēji uh, patstāvīgu nodarbinātību. Un tagad ir jautājums, kas izraisa visāda veida bāžas un kas ļoti skaidri tika izteikts šajā jautājumā par eh, vienlīdzīgu attieksmi un arī nodarbinātības komitejā par to tik daudz runāts. Mums ir tāda situācija, kad ir jāuzlabo komisijas eh, priekšlikumi kas ir saistīti ar šo strādā, šīm strādājušo kategorijām, kas attiec uz sezonas strādnieku priekšlikumu. Tad e, ir jānodrošina, lai mēs šeit varētu efektīvi risināt eksploatācijas e, jautājumu, kas pašlaik pastāv, un mums tas ir jāiestrādā, e, jo ir skaidrs, ka ir vajadzīgs sezonas darbs, un ir jānodrošina labāk apstākļi esošiem sezonas strādniekiem, kas jau strādā. Lūk, nu, priekšlikums pats pas, par sevi diezgan pieticīgs. Uh, Saturu varbūt varētu publiski apspriest, bet uh, pats, uh, teiks, pati darbības joma un aptvērums ir diezgan, diezgan pieticīgi. Uh, Protams, šeit ir runa arī par uh, eh, maz kvalificētiem strādājošiem specifisku kategoriju strādājošo, kas jau iespējams atrodas Eiropas Savienībā. Uh, šī attieksme varbūt ir veidojusies gan balstoties uz nu, uzklausīšanas rezultātiem, gan arī uz diskusijām ar sociālajiem partneriem un e, dažāda veida aktieriem, runājot par vienotās uzturēšanās un darba atļaujas jautājumiem. Tādēļ, ko es cenšos izdarīt ar komisijas priekšlikumu, paturēt tos elementus, kas būtu paturami. Un runājot par sezonas strādniekiem, jūs varbūt atcerties, mums bija diskusija nacionālajiem parlamentiem un uh, bija ļoti svarīgi skaidrot subsidiaritātes jautājumus. Un šai sakarā komisijas priekšlikumam ir jānodrošina, lai dalībvalsts varētu pilnībā kontrolēt uh, iebraucošo strādājošo uh, skaitu, un uh, viņiem ir jāspēj kontrolēt uh, un noraidīt uh, strādājošo pieteikumus ir ļoti svarīgi, lai šīs drošības sviras tiktu iestrādātas arī dalību valstīm. Ehm, komisijas priekšlikums, manuprāt, ir arī tāds eh, lab, tāda laba kombinācija Uh, cenšoties regularizēt uh, nelegāli strādājošos sezonas strādniekus. No nu, vienas puses, no otras puses cenšoties panākt, lai sezonas strādnieki neusturētos šeit pārāk ilgi. Uh, būtu labi, ja viņi ierastos stabilā darba vidē un pēc tam dotos atpakaļ uz savu valsi. Jo beigu beigās. Uh, Eh, attīstības palīdzība, ko mēs eh, sniedzam eh, dažādām jaunatīstības valstīm, ir ārkārtīgi liela izmēra, un ja mums ir pēc tam jāmaksā, lai viņus izsūtītu no valsts, tad faktiski viss šīs palīdzības līdzekļi arī tiek izsmelt. Uh, Tā kā ir jāsaprot, ka šī tāda cirkulāra migrācija, un 12. pantā arī ir noteikts, ka, ja sezonas strādnieki neatgriežas savā valstī, kad beidz to darbu atļauju, viņiem neļaus iebraukt gadu vai vēl divus gadus, kā sezonas strādniekam atkārtot Eiropas Savienībā. Un runa ir par arī to, kas palīdzētu veidot atvieglotu atgriešanos eh, un tā tālāk. Komisijas priekšlikumā es vēlēs arī mainīt to sadaļu, kas attiec uz uh, E, darba devēja e, saistībām un palīdzību attiecībā uz, piemēram, vīzas izmaksu un e, ceļošanas izmaksu sekšanu, kas arī stimulētu strādājuši atgriezties savā izcelsmes valstī. Nu, daudz uzdevums, protams, šis te ziņojums, protams, ir nodarbinātības komitejas kompetencē, un es vēlētos pateikt Kofrātī kungam par ļoti ciešu sadarbību. Varbūt viena no tādām anomālijām, ko mēs šeit varam vērot, Saskaņā ar uh, Lisabonas uh, līgumu šī ir uh, darba tirgus, šis ir darba tirgus ziņojums, un līdz ar to mums arī piemīt šeit zināma ekskluzīva kompetence un dažas uh, kopējas kompetences ar nodarbinātības komiteju. Pat uh, vienlīdzīga attieksme ir nodarbinātības komitejas. Uh, ekskluzīvas tiesības, bet praktiskā līmenī mēs faktiski nevēlamies, lai mums veidotos atsevišķas darba ņēmēju kategorijas, lai nerastos problēmas Eiropas darba tirgu un neradīt tālākas sociālās problēmas. Tātad vienlīdzīga attieksme ir ļoti svarīga jautājuma, un tie izskanēja arī citās komitejās, tāpat kā mūsu komitejā. Runājot par uzturēšanās ilgumu. Komisijas priekšlikumā ir runa par maksimālo periodu - sešu mēnešu garumā. Un e, savā ziņojumā arī tas ir iekļauts e, pēc garām diskusijām. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka būtu jāpaliek pie šiem sešiem mēnešiem, kas attiecas uz izmitināšanu. kā mēs varam nodrošināt to, lai sezonas strādnieks ne, neeksploatētu. Mēs zinām, ka eksploatācija pastāv daudzās valstīs. Uh, E, daudzās valstīs tie tiek izmitināti ļoti labos apstākļos, bet dažādās Eiropas Savienības valstīs šī situācija nav viennozīmīga. Un tāpēc izmitināšanas kvalitātes jautājums ir ļoti svarīgs. No vienas puses jūs vēlaties, lai tiktu radīti uh, pieklājīgi apstākļi uh, e, sezonu strādniekiem, uh, galvā viņi nav vergi, uh, viņiem ir jāsaņem cilvēku cienīga attieksme un dzīves apstākļi. Uh, Un gal galā tas ir arī uh, pašu dalību valstu interesēs, lai pie viņiem nestrādā cilvēki, pret kuriem izturas ļoti slikti. Un tāpēc par dzīves apstākļiem un mājokļiem, kuros viņiem jādzīvo, mēs vēlamies Eh, parasti viņam ir iedzīvot konkrētā teritorijā, un tam, protams, atkal ir sociāla seks. Jūs vēlaties, lai būtu zināma elastība, bet ir jābūt kaut kādai eh, adekvāta eh, dzīvošanas standarta definīcija, kas nav vienkārši. ANO komiteja par ekonomiskajām un kultūras tiesībām piedāvā šādu definīciju, varbūt, ka tā arī būtu jāizmanto. Mēs esam iekļauši arī ideju par to, ka sezonas strādniekus nevajadzētu slikti um, tādā ne, mm, neglītā veidā eksploatēt. Un šeit mēs runājam par uh, pamatiesībām, brīvībām, kādas brīvību nelastība viņiem, teiksim, pienākas. Jo ir svarīgi, lai viņi ierastos uh, Eiropas savienībā strādāt, pēc tam atgrieztos savās valstīs, viņi, teiksim, dotu mums ieguldījumu uh, mūsu darba tirgu, no vienas puses, no otras puses viņi palīdzētu materiāli savām ģimenēm. Tā kā arī šiem um, cilvēku cienīgiem dzīves apstākļiem tas arī ir jautājums, kas mums ir jāatrisina šo. Uh, dokumentu, un arī mēs arī runājam par to, kādas ir šīs eksploatācijas formas. Tālāk direktīvas sektorālais aptvērums. Mēs runājam ar sociālajiem partneriem un citām interesētām pusēm, un mēs esam centušies aplūkot lauksaimniecības, eh, turisma eh, sektors, jo tie ir galvenie, mm, galvenās jomas, kas izmanto sezonu strādnieku darbu. Ir arī dažas citas sektori, dažas citas nozars. bet eh, komisijas priekšlikumu es papildināšu to, ka mm, ir arī citas nozars, kurās varētu būt nepieciešams sezonas strādnieku darbs. Un, ja da, da, da, nu tā tad eh, ar lauksainiecības dārzkopības un turismu sektoriem vien ja nepietiek dalība valsts vēlas paplašināt šo te eh, nu, nozaru skaitu, tad ir jāraugās, lai šis papildinājums skart tiešām tādas nozars, kas, kurās patiešām ir reāls sezonas darbs. Uh, Tālāk pienākumi un tiesības gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Mūsu prāt ir nepieciešams formāli atrisināt jautājumus. Piemēram, sodot tos tas darba devējus, kas ir stimulējuši nelegālās nodarbinātības nelegāla nodarbinātība. Protams, tas ir saistīts ar inspekcijām, ar monitoringu. Un daudz sociālai partneri ir atzīmējuši, ka direktīva būs efektīva tikai tad, ja būs efektīvs monitoringa un inspekcija režīms. Tā kā dalībvalstīm ir jānodrošina, lai šādi mehānismi tiktu izveidoti, lai tie būtu efektīvi un attiecīgas inspekcijas arī notiktu. Daudzās dal dalībvalstīs tas jau notiek, bet ir daudz, kurās šis inspekciju režīms ir ārkārtīgi vājš. Attiecībā uz sūdzību iesniegšanu no sezonas strādnieku puses šeit arī ir punkts par to, ka nevajag padarīt par upuriem cilvēkus, kas iesniedz patiesas un pamatos sūdzības. Un visbeidzot, Par darbības jomu šai direktīvai komisijas priekšlikums tiek attiecināts uz trešo valstu valstspiedrīgiem, kas dzīvo ārpus Eiropas eh, Savienības, bet uzklausīšanas laikā eh, vesela virkne kolēģi aizstāvēja domu, ka ir jābūt nu, kaut kādai sasaistei starp trešo valstu valsts eh, piedarīgiem, kas uh, E, nelikumīgi atrodas Eiropas Savienībā un veic sezonas darbus. Un nu, šeit varētu noteikt divu gadu pārējais periodu, kas ļautu veidot um, šādu nu, pārējais laiku šai salīdzinoši nelielai strādājušo grupai. Var jau būt, ka tas ir ārpus priekšlikuma robežām, taču uzklausīšana arī parādījās kāds jautājums, kas, manuprāt, arī būtu, ja parādījās šis jautājums, kurš arī būtu, protams, jāizskata mūsu iespēja robežās. Tālāk šī sektorālā vai nozaru pie, pieeja. Eh, šeit galvenais ir risināt eh, eksploatācijas jautājums vai problēmas, un ir jāsaprot, ka sezonas darbs ir darbs, kas mums ir nepieciešams mūsu darba tirgu, mums vajag šos strādājošos, savukārt viņu ģimenēm ir nepieciešams, lai eh, arī, lai viņiem būtu šāds darbs, tā kā dalībvalsts paši izlēma par apjomiem, par to, vai tās uh, pievienosies šim priekšlikumam, jo līdz ar to mm, mēs varēsim stabilizēt ārkārtīgi svarīgu darba tirgus daļu. Eiropas Savienībā. Vēlētos pateikties ēnu referentiem, mums bija tikšanās, mēs arī ļoti labi sadarbojāmies, izstrādājot šo priekšlikumu, vienkārši iemesla dēļ, tas ir ārkārtīgi jūtīgs virknē jomu, un tieši tādēļ es vēlētos pateikties ēnu referentiem e, par viņu ieguldījumu un arī par Papadopulu kundzei par atzinumu, kas jau ļoti agrīni procesa laikā tika iesniegts. Paldies, klāt! Tagad mēs varbūt varētu kādu vārdiņu uzklausīt arī no komisijas un padoms. Mēs jau atpaliekam no grafika, tā kā pavisam, pavisam īsi vai vispār vēlties izteikties. Jā, paldies priekšsādētāji. Es pavisam īsi es vēlētos pateikties referentam par lielisko sadarbību pie šī ziņojuma. Es domāju, ka viens elements, kas komisijai bija ļoti svarīgs, kad tā nāca klajā ar priekšlikumu, ir tas, ka mēs vēlējāmies vienkāršot sezonas strādnieku uzņemšanu, lai tie būtu pieejami tad, kad uh, darbdevējiem viņi ir vajadzīgi sezonas laikā. Protams, dalību valstīm ir jāspēj noteikt apjomi, lai tas varētu kontrolēt un pārbaudīt savu darba tirgu, bet vēl kāda svarīga joma ir šīs īpaši neaizsargātā strādājušo grupas aizsardzība pret eksploatāciju. Un es domāju, ka grozījumos eh, kas eh, šeit eh, ir parādījušies ziņojumi, šis praktiskais elements ir vēl vairāk pastiprināts mūsu prāt. Mēs eh, saprotam, ka ir jā, mm, jāizstrādā sīkāk šis te sūdzību izskatīšanas process un tā tālāk. Un tālāk pirmais punkts par darbības jomu un iespēju sniegt pieteikumu no dalība valsts teritorijas. Eh, tas varbūt tā nebija, kad mēs nācām mm, klajā ar sākotnējo priekšlikumu, bet jāatceras, ka šie ir uh, migranti uz laiku, kas ierodas uz ierobežotu laiku, un tieši tāpēc mēs domājam, ka mums vajadzētu uh, izskatīt eh, iesniegumus tikai no migrantiem, kas atrodas savās mītnes zemēs. Ir vēl eh, kāds iemesls mums jāizvairās no ļaunprātīgas izmantošanas, ņemot vērā to, ka šī ir izlaicīga uzturēšanās lai šeit eh, nu, nenotiktu nekādas tāda veida pārklāšanās ar šiem uh, iesniegumiem uh, un kāds nepārtraukt nepārvietoties kaut kur pēc Eiropas Savienību neizbraucot. Tātad e, mēs vēlamies atvērt ceļus legālai migrācijai, mēs neietvērām šeit punktu par migrantiem, kas šeit uzturas nelegāli. Tālāk jautājumi par regularizāciju, tā ir dalību valstu kompetence, kas attiec uz sezonas strādnieku lauku definēšanu. Definīcija jābūt pietiekami šaurai, tai ir jābūt e, tiešām skaidrai par to, ka tas tiešām ir sezonas darbs. Un dalība valstis var noteikt nozares, Eh, uz kurām tas būtu attiecināms. Mēs šeit esam dažs atzīmējuši, bet mēs arī ņemam vērā eh, parlamenta referenta priekšlikumu. Tālāk par vīzu un atļā, vīzām un atļaujām sezonas strādniekiem, kas ierodas uz periodu, kas īsāks par trīs mēnešiem, tad viņiem ir nepieciešama Schengens vīza. Tiem, kas ierodas uz laika periodu, kas ir garāks eh, par trīs mēnešiem, ir vajadzīga darba vai uzturēšanās atļauja, bet katrā ziņā uh, dalība valstis var šeit izlemt, eh, ko tās var izsniegt, varbūt šīs atļaujas uzreiz, kad eh, strādājušie ierodas. Bet jāceras, ka visiem strādājušiem jānodrošina vienādas tiesības, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai, eh, ka šis dokuments jau nenoteiks tās tiesības, kāds viņiem ir. Kalendāra gada laikā sik seši mēneši, tas ir mūsu priekšlikums. Uh, mēs izvēlējāmies šo atsaucas periodu tikai eh, tā iemesla dēļ, lai izvairītos eh, no grūtībām, kas varētu rasties dalību valstu administrācijām, jo vēl ir arī tā tad eh, fiskālais gads un tā, bet eh, mums eh, finanšu gads mums mm, šī ziņā likās, ka būtu labāk izvēlēties kalendāro gadu. Un, bet ne jau tas ir mērķis šim dokumentam, tātad 6 mēneši, 12 mēnešu periodā ir galvenais, kas šeit ir jāņem vērā. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi saprotams kas attiecas uz izmitināšanu, tad arī eh, mēs eh, saprotam, ka eh, pievienojamies tam, kā sezonas strādnieki ir jāaizsargā, un mm, darba devējiem ir jābūt iespējai sekt ceļošanas izdevumi. Te mums gan ir jābūt prātīgiem, mums nevajadzētu varbūt Eh, noteikt to kā ļoti obligātu nosacījumu, kas varētu nevajadzīgi sadārdzināt sezonas strādnieku izmantošanu un uh, eh, darbdevē varētu izvēlēties viņus neizmantot. Uh, tas būtu viss, kas man sakāms, un es ceru, ka padome un parlaments turpinās strādāt pie šī priekšlikuma. Un tālāk prezidentūrai vārds. Lūdzu, patasī, Gunze, jums iespēja izteikties. Paldies priekšsādātāji. Jā, es tiešām mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Vispirms gribētu pateikties Marais um, kungam par viņa ļoti detalizēto ziņojumu. Un pavisam īsi ļaujiet man parlamentam sniegt informāciju par pašreizējo situāciju ar debatēm padomē pievērsīšu uzmanību. Tad tiem jautājumiem, kam netika pievērst uzmanību šeit uzklausīšanas laikā. Ungārijas prezidentūra piešķir lielu nozīmi šim projektam. Patiesībā mums bija ļoti koncentrētas un debates, tika iesaistīti arī sociālie eksperti, sociālās jomas eksperti. Un cerams, ka mums ir izdevies norādīt uz tiem detalizētiem jautājumiem, kas attiec arī uz dalību valstīm. Runājot par konkrēto priekšlikumu, mēs apspriedām sezonālo darbu, kas pārsniedz trīs mēnešu periodu sešu mēnešu laikā. Tas vēl ar vienu ir debašu uh, temats. Dažas dalībās ir paudušas savas bāžas par eh, direktīvas projektu attiecībā uz vīdes kode, um, vīzes kodeksu, vīzes kodu un to savstarpējo sadarību. I šajā sezonā darba gadījumā ir jāpiemēro īpaši noteikumi garantētas tiesības un vienlīdzīga attieksme ir jātiecina arī uz eh, sezonālajiem strādniekiem. Bet tas ir eh, otšķirīgs dabas jautājums salīdzinot ar citiem. Ja paraudz, paraugāmies uz kompetences jautājumu, um, aplūkojot atsevišķos gadījumus, tad, protams, jau pastāv iespējas īstenot noteikums un pastāv viedokļu atšķirības eh, dažādās dalībvalstīs. Šis jautājums vēl ir jāizskata dziļāk. Ja mēs eh, skatāmies uz eh, darbā nosūtītiem darbiniekiem, dalībvalsts šo jautājumu skatījušas, tā skatās arī uz, raudzījušās arī uz pagaidu darbiniekiem, un tātad tie nav iekļauti darbības jomā. Kā jau norādīja komisijas pārstāve, dalībvalstu vairākums uzskata, ka sezonālajiem darbiniekiem būtu jātiek skaidri definētiem, un dalībvalstīm būtu jānosaka tās nozars, kurā šā darbinieka var strādāt. Protams, te pastāv dalībvalstu īpatnības, attiecībā uz to, ko īsti nozīmē šī darba sezona. Un kā uzsvēra Morais kungs, ir svarīgi nodrošināt attiecīgu aizsardzību pret eksploatāciju. Mēs gribam izvairīties no nelabvēlīgas izmantošanas Debatēs padomē mēs izskatījām iespējas noraidīt un atcelt šīs piešķirtās tiesības gadījumos, kad darbinieki neizpilda eh, darba izvirzītās prasības, vai arī, kad pastāv problēmas ar sociālo nodrošinājumu vai nodokļu maksāšanu vai kaut kādas cits problēmas attiecībā, piemēram, uz darba līgumu. Viss tas ir jāizskat. Mums izdevies panākt eh, progresu svarīgās, svarīgos jautājumos. Mēs esam pārliecināti, ka pamatojoties uz šiem rezultātiem mums izdosies turpināt šīs sarunas nākošās prezentūras laikā. Paldies! Paldies, priekšstādātājs. Tagad mums ir divas. Uh, atzinums sagatavotājs eh, konferātīkums eh, nodarbinātības komitejas vārdā un eh, sieviešu un dzimumu iztiesības, iztiesības komitejas vārdā papadopulu kundze. Konferātīkums vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Gribētu pateikties komisijai un komiteja un jo īpaši Klauda Morais kungam par viņa sadarbību ar mūsu komiteju. Ja būtu jādefinē migrācijas politika, kas būtu viendabīga, ne tikai vienlīdzīga visiem, tad būtu jāparedz divi, divi veidi noteikumi, divi priekšnoteikumi, tātad pirmkārt vienāda veida domāšana, un tātad mums ir nepieciešama cieša sadarbība, tāda sadarbība, kādu mums ir paveicies piedzīvot, sadarboties mūsu abu komitejām. Es uzskatu, mūsu mērķis eh, mums visiem ir viens. Respektīvi, sniegt šiem cilvēkiem mm, attiecīgus darba noteikumus, nodrošinot, ka viņi netiek eksploatāti un uzņēmumiem eh, sniegt tādus noteikumus, lai sociālais dempings nekaitētu uzņēmumiem un arī nekaitētu um, darba ņēmējiem. Tā tad ir jānosaka labvēlīgi noteikumi gan tirgum, gan darba ņēmējiem. Uh, šie noteikumi jānosaka ātri, tomēr tās ir ļoti, tie ir ļoti svarīgi. Ja mēs gribam pielikt punktu dempingam, tad uh, uzraudzība ir ļoti svarīgs aspekts un tad jānosaka arī no. Nu, vienlīdzīgi noteikumi visām iesaistītām pusēm. Vienlīdzīga attieksme vienāda darba veicējiem. Tas ir tas pamats, pateicoties kuram mēs varētu pielikt punktu uzņēmumu praksē, ka tās izmanto, ka tie izmanto trešo valstu valsts piedarīgos, lai maksātu viņiem mazāk vienlīdzīga attieksme, vienlīdzīgas, vienlīdzīgi, vienlīdzīgas tiesības ir ļoti svarīgas, lai izvairītos no tirgus kropļošanas un nodrošinātu konkurenci. Jāraugās arī uz to, kā līgumi atšķirtos dažādās valstīs. Jānodrošina, ka iesaistītām pusām pusēm vienā nozarē nodarbinātām būtu tāds pašs tiesības, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī viņi strādā. Un tas attiektos ne tikai uz algu vai veselības eh, medicīnas apdrošināšanu, bet arī uz viņu sociālajām tiesībām, piemēram, uz to, ka cilvēki dzīvo cilvēku cienīgos dzīves apstākļos ka cilvēki nedzīvo tādos kā geto, ka viņi nedzīvo visi nabadzīgos apstākļos samesti nomalē. Es domāju, mums ir šeit jārīkojas uzmanīgi, tu uz to arī norādīji Klods šajā ziņojumā. Ko mēs saprotam ar vienlīdzīgu attieksmi? un vienlīdzīgiem dzīves apstākļiem un noteikumiem. Noteikumiem un tiesībām jābūt vienlīdzīgiem, bet svarīgi arī komisijas un padomes secinājumos arī uzrādījās šis aptvēruma un ilguma aspekts. Mums vajadzētu izvairīties no tā, ka par sezonālu uzskatām pilnīgi visu. Bieži vien pastāv kārdinājums uzskatīt par sezonālu parādību kaut ko, kas nav sezonāls. Varbūt tas ir tāds kā vienreizais darbs, tomēr tas nebūtu uzskatāms par sezonālu parādību. Un vēl viena lieta mums ir mm, uzmanīgi jāapzinās zināmas atšķirības. Es domāju, nevar liekt dalību valstī skatīties plašākā kontekstā atšķirībā no mūsu skatījuma. Ehm, nepastāv vienādi, vienādi gadalaiki, to ilgums atšķiras eh, Eiropas ziemeļos un dienvidos, un līdz ar to mēs nevaram <clears throat> te visu skatīt vienādi. Jā, paredz eh, elastība dalībvalstīm, sociālajiem partneriem, tomēr mēs te nedrīkstam līdz ar to pilnīgi atteikties no jebkādiem noteikumiem. Un tad pievēršoties šim perioda ilgumam - 6 mēneši vai 12 mēneši. Lauksēmniecībā un dārza, dārzniecībā sezonas sakrīt ar saules ritumu, bet, piemēram, turisma nozarē situācija var būt atšķirīga. Pilnīgi skaidrs, ka, piemēram, ziemas sezona iekrīt starp uh, eh, taisnu gadu mejā, un tāpēc būtu svarīgi te pielāgot šo periodu. Lielas paldies, eh, pateicos jums, saka priekšsēdētājs. Mums vēl ir citi darba kārtības punkti rīta cēliena, rīta cēliena, tāpēc lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk. Papadopulu kundze no Sieviešu līdztiesības komitejas. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu sagatavojis Sieviešu līdztiesību, dzimumu līdztiesību un Sieviešu tiesību komitejas atzinumu. Mūsu atzinums ir audzījies, uh, izskatījis šo ziņojumu no sieviešu viedokļa, jo saskaņā ar ANO datiem un arī starptautiskās darba organizācijas datiem. Svarīgs eh, sieviešu īpatsvars ir nodarbināts tieši sezonā, sezonālajos darbos. Pārsvarā viņas nāk no trešām valstīm, viņas eh, neprot lasīt, rakstīt, viņas pakļaus nabadzībai un līdz ar to viņu dzīves līmenis ir ļoti zems. Kad viņas ierodas Eiropas Savienībā, lai strādātu, tiek pakļautas uh, lielām grūtībām. Viņām ir grūti pielāgoties, viņas tiek pakļauts diskriminācijai, viņu dzimuma dēļ, un arī viņas nepazīst arotbiedrību tiesības, viņas saņem mazu augu, un līdz ar to ir jā, jāizvērš tādu pasākumu, kas nodrošina šīm tiesībām stabilāku darbu un vienlīdzīgus apstākļus. Mēs atbalstām Morais kunga uh, nostāju, jo viņš paredz, ka ir jānodrošina, ka šīs sievietes atgriežas savos, savās mītnes valstīs. Jānodrošina, ka viņas tur var atgriezties, jānodrošina noteikts algas līmenis viņiem, bet runājot konkrēti par sievietēm, mēs nācam klājā priekšlikumu, lai būtu pastāvīga viņu mā uzturēšanās vietas pārbaude, lai tiktu ievēroti viņu dzīves apstākļu, dzīves apstākļi, lai tiktu izvirzītas prasīs pret to, lai viņas arī tiktu uh, nodrošināts veselības ziņā, un arī jāparedz sūdzību procedūru tad, kad šī sieviete saskars ar nelabvēlīgu attieksmi. Un pateicoties Marojas eh, eh, kunga ziņojumu, es pārliecinātu, ka mēs varēsim atrisināt šīs problēmas. Paldies, turpin priekšstādātais. Eh, ceru, ka jūs varēsiet turmāk izteikties ne ilgāk kā divu pusminūšu laikā. Lūdzu, vārds papa Nikolau kunga. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt mūsu referentu Morais kungu par paveikto darbu un par visaptverošo un konstruktīvo sādarbību šī ziņojuma sagatavošanā. Mēģināšu izteikties īsi, taču ir ļoti daudz sakāmā. Pirmkārt, par pozitīvajiem soļiem šajā ziņojumā mēs apsveicam to, ka sezonas darbs tiek eh, noteikts 6 mēnešu, 12 mēnešu periodā, un tos poliņus, ko referents ir e, ielicis, lai varētu paskaidrot cīkāk eh, sezonas darba jomas. Tāpat arī ir būtisks skaidrojums izmitināšanas iedzienam. Un, Arī konstruktīvs solis ieviešot vairāk drošības klauzulu par informāciju, runājot, lai gan eh, tas nav uzskatāms par papildus administratīvo nastu, kas palēnina procedūru. Un visbeidzot, vēlos apsveikt arī to, ka ir ieviests uzraudzības un inspekciešanas mehānisms un pastiprināts sankcijas pret darba devējiem, kas eh, pieļauj pārkāpumus. No mūsu viedokļa, no mūsu grupas viedokļa runājot, ļoti būtiski un kritiski punkti ir sekojoši. Pirmkārt, referents atsaucās uz šo punktu par pārejas noteikumu attiecībā uz personām, kur šobrīd nelegāli uzturas Eiropas Savienībā. 6. un 18. grozījums tie būtu. Es nedomāju, ka šis punkts ir saistāms ar direktīvas mērķi. Šī direktīva konkrēti attiecas uz legālo migrāciju Es gan pilnībā saprotu, kādas e, bažas ir šeit, taču, manuprāt, šis noteikums neietilpst direktīvas pielietojums sfērā. Un arī tas nosūta nepareizu vēstījumu visiem tiem, kur mēģina nelikumīgā veidā iekļūt Eiropas Savienības teritorijā. Citiem vārdiem sakot, E, tas veicina nelegālo imigrantu ierašanos uz to rēķinu, kuri mēģinātu e, pagaidu e, ar pagaidu noteikumiem un pilnīgi likumiskā veidā ierasties Eiropas Savienībā. Es saprotu, ka mums ir jāatzīst, ka Eiropas Savienībā ir veseli, veselas plūsmas, kas meklē jaunas metodas, logus, ceļus, kādā veidā e, nelikumīgi ierasties Eiropas Savienībā. Runājot par e, patvērumu procedūrām, jau kolēģi, kas, kas ir lietas kursā, zina, ko es ar to domāju. Tāpēc mums ir šeit jārīkojas ļoti uh, ļoti piesardzīgi. Un atkārtoju, un tas būs mans otrais punkts, viens no mūsu lielākajiem apsvērumiem kopš pašas diskusiju sākšanās ir iespēja ļaunprātīgi šo direktīvu izmantot, it īpaši um, paliek uzturoties ilgāk, un mēs mēģināsim iespējams ar vairāk diskusijām un grozījumiem uzlabot tekstu un samazināts un sadarbojoties ar referentu atkārtoju līdz minimumam šādu uh, uzturēšanās laika pagarināšanas iespēju. Un treškārt, arī saistot ar iepriekšējiem punktiem, mums ir ļoti rūpīgi jāizturas pret secīgu nodarbināšanu, lai atkal izvairītos no direktīvas ļaunprātīgas izmantošanas. Mēs mēģinam izveidot jaunu direktīvu, kura tiks ieviesta dalībvalstīs. Mēs nevēlamies, lai notik tikai teorētiskas diskusijas un atsevišķi lēmumi, lai e, neizpaliktu to ieviešanu dalībvalstīs. Mēs mēģinām skaidrot ļoti būtiskus jautājumus, un mēs uzskatām, ka šie ir būtiski, lai mēs varētu panākt labu rezultātu šīs direktīvas ieviešana. Es negribu kavēties sīkāk. Pie šī jautājuma man varbūt vēl daži būtu atlikuši, taču sadarbībā ar referentu mēs tos varēsim noskaidrot un iespējams nākamajā diskusijā mums būs vairāk laika. Tās bija piecas ar pusi minūtes. Paldies! Eh, par jūsu uzstāšanos, bet mēs nekādi nevarēsim tikt galā, ja nebūs nekāda eh, pašierobežošanas. Tāpēc aicinu izteikties jūs divu minūšu garumā, pretējā gadījumā mēs, eh, mēs stipri iekavēsim darbu. Bulderkungs, lūdzu, jums ir vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu iekļauties divās minūtēs. Pirmkārt, Eh, augsti vērtēju Klaudu Morais darbu, esam tikušies ar viņu vairāk kārtu un uzskatu, ka viņš ir eh, darījis visu, lai rāstu kompromisu un eh, saskaņotu iesniegtos grozījumus un strādā pareizā virzienā. Pamatā liberāļu grupa atbalsta regulējumu šāda veida strādājošiem. Un tas būtu solis veidojot kopīgu politiku un iekšēja um, Eh, tirgus eh, veidošanā. Bet tagad pāris piezīmes. Referents piedāvā nelegālajiem strādājošiem pāris periodu divi, divus gadus. Mums tas ir jāpārdomā. Es eh, nesmu pār īpaša favorītismu izrādīšanu tiem, kuri ir pārkāpuši likumu pagātnē. 20. grozījumā ir priekšlikums, sakot, kura beigās norādīts, ka tas attiecas uz lauksaimniecību, uz turismu, pēc tam piekrītam un var tikt attiecināts uz papildus aktivitātēm. Ar nosacījumu, kas sociālajie partneri piekrīt. Man nekas nav pret sociālajiem partneriem, es domāju, ka tiem jātiek maksimāli piesaistītiem, taču galīgā vienošanās pār likumiem vienmēr notiek ar nacionālajiem parlamentiem un nevis ar sociālajiem partneriem. Tas būtu jāpieņem, jāņem vērā. Tāpat kompromiss par izmitināšanu ir lielisks. Es domāju, ka tā nevar būt simtprocentīga darba devēja atbildība. Un e, mājoklim ir jābūt ar pienācīgiem standartiem. Tautas partijas sēdu referentam var piekrist par vissvarīgāko punktu šī tad, kad likumdošana tiek pieņemta, kā mēs to varam kontrolēt? Kā mēs varam koriģēt un pielāgot šo likumdošanu, lai būtu piemērota patiesa kontrole, lai pēc sešu mēnešu perioda e, šie strādājošie valsti atstātu. Ceru, ka iekļāvos sev atvēlētajā laikā. Paldies, paldies ar Gentīni kundze jūsu kārta. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt. The, uh, the amendments proposed now by, uh, by the... Es domāju, ka referenta priekšlikumi ir ļoti labi un, manuprāt, ir nozīmīgi. Tas, ka mums ir šāda direktīva par sezonu strādājošiem un mūsu prāts tas būtu pirmais solis debatēs par legālo migrāciju tiem, kuriem nav visaugstākā iespējamā izglītība. un pār tiem nelegālajiem imigrantiem, kas jau uzturs Eiropas Savienībā. Tad es do, domāju, ka tā būtu interesants, tas būtu interesants solis dot viņiem iespēju pieteikties sezon, kā se, sezonas strādājošiem. Tad jums ir seši, e, seši mēneši legāla darba, visi zin, kur jūs esat un kas jūs esat, un jums pilnīgi noteikti būtu jāatstājas e, Eiropas Savienībā. Un, šī direktīva neregularizētu ilegālos imigrantus. In... Bet vismaz tas dotu iespēju um, cilvēkiem atstāt teritoriju legālā veidā, bez iebraukšanas aizlieguma. Un tāpat tas dod iespēju atgriezties paceltu galvu. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir veids, kā risināt jau šeit esošo eh, imigrantu jautājumu. Taču visbeidzot ir jāapzinās, ka tā ir legāla alternatīva tam, kas jau notiek atsevišķās Eiropas eh, daļās nelegālie imigranti, kuri strādā, dzīvojot ļoti sarežģītos apstākļos. Un šis pirmais solis varētu palīdzēt, un es nesaprotu tās partijas, kuras saka sezonu strādājošie palielinātu nelegālo imigrantu skaitu, jo tie eh, uzturētos ilgāku laiku. Es domāju, ka tiek ignorēts tas fakts, ka daudzās eh, Eiropas Savienības eh, Eh, zonās jau tiek izmantots nelegāli imigrantu darbs, un viņi nebūtu nesteidz savu situāciju legalizēt. Tā būtu šeit kā atslēga, un ar šo atslēgu es gribētu panākt eh, to, lai mēs uh, noteikti sešus mēnešus atsevišķas jomas, tomēr zaļie gribētu arī atsevišķus uzlabojumus attiecībā uz sezonu strādājošo statusu. Now, Viver. Vīvers kundze lūdzu, paldies. Man šķiet kolēģi jau šobrīd zina, ka es atbalstu imigrācijas paketi. Uh, dossier we have Claude Moraes. Un šajā sakarā mums ir Klods Morais kā deferents, viņš ir uh, zinošs un viņš virza lietas pareizā tempā. Ar to es gribētu sacīt, ka atbalstu sezonas strādājošo darba regulēšanu Eiropas Savienībā tos, kuri ierodas no trešajām valstīm, tieši tāpat kā pagātnē. Mēs to darījām. Mums ir jāapzinās tas, ka sezonas strādājošais eh, arī Eiropas pilsonis pārvietojas no vienas valsts uz citu. Eh, Līdz ar to mēs aizstāvam arī viņa tiesības. Un papildus darba apstākļiem, dzīves apstākļiem, es saprotu, ka mums ir jānosaka tādi paši standarti kā mūsu saviem Eiropas pilsoņiem, eh, kuri dodas strādāt uz citu valsti. Mēs nevaram eh, noteikt augstākus standartus tiem, kuri ierodas no ārpus Eiropas Savienības. Taču papildus tam es domāju, ka lietas eh, norit pareizā virzienā. Paldies, Enstas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos apsveikt referenti. Es domāju, ka šis ir labs projekts, kas mums tiek piedāvāts. Vienlīdzīgas izturēšanās princips ir ļoti nozīmīgs šajā ziņojumā. Paužu par to gandarījumu, un es domāju, ka mēs varētu ar šo olekti mērīt citus eh, ziņojumus. Tāpat arī es domāju, ka vajadzētu pat paredzēt eh, pastiprināt atsevišķus noteikumus. Kontroli, inspekcija, mēs atbalstām to. Strādājošo tiesības ir jāstiprina un eh, esmu gandrīta par izmitināšanas noteikumu. Un, manuprāt, cilvēka cieņa kā atsauce ir uh, E, īsts lielisks punkts. Autorizācija dalību valstī un e, regularizēšana divu gadu laikā, tas būtu veids cīnīties pret e, nelegāļiem. Nelegāļi strādā daudzās dalību valstīs. Bet uh, nelegāli, un tas nozīmē, ka mēs atveram durvis visļaunākajai eksploatācijas formai. Mums ir jādomā par to, kā var uh, likvidēt to, un mums tas neizdosies, ja mēs šos strādājošos izslēgsim. Mums ir jādod viņiem iespēju legalizēt situāciju un pamest Eiropas Savienību uh, ar pienācīgu cieņu. Par to ir jāpārdomā ļoti rūpīgi. Tāpat esmu gatava pārskatīt šo divu gadu termiņu, taču princips man šķiet būtisks. Definīcija, sezonas darbs. Neviens to nevar konkrēti pateikt, kas tas ir, arī es nē. Ne šeit ir mēģinājumi ar dažādām nozerēm kaut ko sakārtot, tas man šķiet saprātīgi, pat ja rezultāts nav e, perfekts. Un pēdējais apsvērums - es gribētu lielāku skaidrību par sezonu strādājošo tiesībām. Šeit es domāju, ka ir mazliet e, skaidrāk viss jādefinē. Paldies! Paldies! Pirmkārt! Es gribētu apsveikt Morais kungu par sagatavoto ziņojumu, tāpēc, ka viņam ir izdevies aptvert visus trūkumus, kas bija komisijas priekšlikumā un e, ievērojami ir uzlabotas strādājošo tiesības. Es gribētu atsaukties uz vienu aspektu. Uz sankcijām, ko var piemērot darba devējiem tad, kad tie nerespektē likumdošanu. Mēs visi zinām, ka sezonas strādājošie var strādāt praktiski gandrīz verdzības apstākļos, un tāpēc es gribētu, lai šāda veida sankcijas tiktu piemērotas arī starpniekiem un nodarbinātības aģentūrām, jo šie starpnieki un aģentūras ir pirmie, kuri uh, Eh, uzņem kontaktus ar sezonas darbiniekiem un eh, kurām ir jāsniedz informācija par viņu tiesībām un statusu ierodoties Eiropas teritorijā. Paldies, Morais kungs. Jūs varētu mē, tagad nāk klajā ar galvārdu, izdarot kopsavilkumu eh, no nodarbinātības, no FEM komitejas. Jums tiek dots vārds. Thank you, Chairman. I'm, I'm really... Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti labi saprotu, ka ir aizritējis daudz laika, bet es, protams, arī ļoti cienu ēnu referents, ko Ferātī kungu viss, kas izteicās. Skaidrs, ka viņi visi ir rūpīgi lasījuši ziņojumu. Un ir skaidrs, ka viņi to patiešām ir izlasījuši, un par to es esmu patiešām pateicīgs jo tas nozīmē, ka mēs varam par šo jūtīgo tēmatu izvērst patiešām atbilstošas diskusijas. Un eh, mums tā tad ir taupības metodas, pašlaik Eiropas Savienībā ir nelegāla imigrācija un tā tālāk un tā tālāk, tā kā šie jautājumi ir ļoti jūtīgi. Un Savukārt eksploatācija ir lieta, kas ir jānovērš, situācija ir jāstabilizē un jārada labāk apstākļi uh, gan sezonas strādniekiem, gan pa pašām dalību valstīm, gan sociālajiem partneriem. Un es eh, vēlētos uzreiz atbildēt Mulder kungam par sociālajiem partneriem. Lūk, šis ir tas gadījums, eh, kad viņš saka kaut ko pavisam skaidru un acīm redzamu, jā, ko es varbūt arī esmu palaidis garām. Jā, sociālajie partneri, protams, var diskutēt Es, piemēram, esmu izslēdzis eh, celtniecības sektoru, jo eh, tas, man liekas, nav sezonas darbs, bet, ja dalība valsts vēlas iekļaut šo sektoru, viņi to var darīt. Bet sociālajie partneri, protams, var tikai eh, konsultēt, bet gal galā valdības ir tās, kas izlem. Tātad tas ir viens no šiem tāciem redzamajiem jautājumiem, kas diskusiju laikā, tā teikt, uzspēld. Un tas ir ļoti svarīgi. Papa Nikolā kungs eh, arī ļoti skaidri pateica, kas viņam īsti patīk un kas nē, un tas man patīk, jā. Es vismaz zinu, ar ko man ir darīšana, un divi punkti mm, par to, ko jūs sacījāt, kas jums nepatīk, tie ir ārkārtīgi sarežģīti. Viens ir Eh, varbūt mazliet mazāk sarežģīts kā otrs. Eh, te ir diezgan eh, filozofiski jāpiet jautājumam, kas tad ir pārmērīgi ilgi uzturēšanās, kas ir migrants, kas ir legāls, kas ir nelegāls migrants. To mēs tā filozofiski varētu apspriest pie kafijas tasas, bet es domāju, tas ir tāds ļoti liels jautājums. Un praktisks jautājums, lūšīti pārējais situācija, kas mums nepatīk. Vismaz šeit ir kaut kāda skaidrība, un tas jau ir labi. Jānis Mulders ļoti skaidri vienmēr izsakās, un ļoti skaidri arī viņš ir pateicis, kas viņam nepatīk, un pateicis, kas eh, viņam ir atbalstāms. Tas dod man labu pamatu, lai turpinātu diskusijas par tālākiem grozījumiem. Sargentīnī kundze un ērstas kundze varbūt dodas pretējā virzienā, sakot, ka esmu pārāk pieticīgs. Uh, Uh, runājot par šo pārējais laiku, vai arī jau būtu, ka es esmu tajā pašā labākajā pozīcijā, tieši pa viduci. Un uh, Vēbers uh, kundze man aprakstīja, kā saprātīgi. Bet īstenībā es varbūt ir diezgan šausmīgs, bet, nu. Lutvards kundze zina, kā tas mēdz būs. Bet, ko jūs centāties pateikt, nu es to augstu vērtēju, ka uh, E, šī te vienotā atļauja un e, e, korporatīvie tātad strādājušie un nu, tā tālāk. Viss tas kopā ir ārkārtīgi jūtīgi jautājumi un tādēļ es ļoti, ļoti augstu vērtēju nu, referentu izteikumus, viņi ir godīgi. Un cien, mēs kopā cenšamies panākt tādu situāciju, lai mēs varētu aizstāvēt noteiktas kategorijas, lai mēs uh, varētu stabilizēt situāciju. Mēs negatavojamies šeit mainīt pasauli, bet mainīt apstākļus vienā konkrētā jomā. Bet tas būs grūti. Es nešaubos, bet es ar nepacietību gaidu ar jums visiem sadarbību. Uh, nodarbinātības komiteju, lai mums beigu beigās būtu sabalansēta direktīva, ko atbalsta visi. Paldies, Klodes, arī gribu tev pateikties, jo e, tas ir bijis tāds ļoti e, noderīgs apsvērums, un tas ir labs pamats, lai iesniegtu grozījumus līdz 12. jūlijam. 2012 kā sacīja Nodarbinātības komiteja, 22. jūnijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, bet Lība komiteja par šo grozījumu termiņš ir 12. jūlijas. Un paldies par izpratni. Un mēs pārējam pie punkta 20. Otrais punkts arī ir saistīts ar iepriekšējiem abiem, jo arī tas saistīts ar migrācijas paketi, vienot pieteikšanās procedūru, uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanai, kas ir viens no komponentiem šai pakotnē, un, un tas attiecas uz. Un tātad tā, tā, Lība komiteja šeit ja pārstāv ziņo, referencija iepazīstinās mūsu ar to, kāda ir situācija, ja cilvēks ierodas strādāt darbību eh, valsts eh, teritorijā. Eh, primārā pozīcija jau ir nobalsot 24. martā. Referents ir kolēģi Veronika Matjē. Un 23. maijā jau notika pirmais trialogs par to, lai mēs varētu panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk, eh, vienošanos šajā otrajā lasījumā par šo dokumentu. Matie kundze, jums vārds, lai jūs varētu mūs iepazīstināt ar situāciju. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Kā jau jūs sācījāt, mēs eh, nonācām pie vienošanās 23 maijā, un sarunas turpinājas ar padomi. Tad 23. martā bija vienošanās, un 23. maijā mēs turpinājām dialogu ar padomu, lai noskaidrotu tās nostāju. Un padomi daudzus punktus eh, apstiprināja, taču vēl ar vienu pastāv zināmas bāžas, par kurām stāstīja padomi šī trialoga laikā. Pirmkārt, ir runa par horizontālo jautājumu, kuru pētīs starp iestāžu darba grupa. Es pat labam par to vairāk nestāstīju. Otrais ir saistīts ar galējo termiņu, kas ir paredzēts šīs atļaujas izsniegšanai. Mēs plenārsēdē pieņēmām triju mēnešu termiņu padomu uz sevi četriem mēnešiem. Gribētu atgādināt, ka mums plenārsēdē bija bija mm, nominālais balsojums, un šī, šo punktu plenārsēdē pieņēma ar 584 balsīm par. Un pāri par 580 balsīm pieņēma arī citu uh, punktu. Uh, kurs, kas parāds, ka darba ņēmēji ir saistīti ar savu darba devēju šīs atļaujas iegūšanas procesā. Konformis paredz, ka informācija, kas ir iekļaut darba atļaujā, būs tāpat iesaisti, iekļaut arī uzturēšanās atļaujā attiecībā uz konkrēto darba vietu. Bet tās tās varētu arī, šie dati arī varētu būt neobligāti. Katrā ziņā es tīri personīgi uzskatu, un arī daži ēni referenti uzskata, ka mēs varam atbalstīt šādu kompromisu, jo tas ir vērtīgs uh, instruments, kā strādāt pret, uh, cīnīties ar nelegālo nodarbinātību attiecībā uz uh, trešo valsts valsts piedarīgiem. Runājot par form, formulu, pašreizējā formula, pašreizējais eh, šīs atļaujas eh, lielums neļauj iekļaut visus nepieciešamos datumus, un tāpēc varētu šo, eh, šo informācijas apjomu palielināt ar elektronisko informācijas plūsmu. Un nākošais punkts ir saistīts ar uh, pieeja informācijai par nodarbinātību. Uh, komisija paredzēja, ka šo pieeja informāciju varētu ierobežot. Mēs par to plenāru sēdē arī jau balsojam. Piektkārt runa par pieeju informācijai par izglītību. 463 eh, valsts, balsis eh, plenārsēdē balsoja par to nomināli. Eiropas parlaments vēlas iekļaut arī ne, bezdarba esošās problēmas saskārt, eh, saskārt pensiju pārsūtīšanu. Padomi vēlas, lai šāda pārsūtīšana tiktu pakļaut divpusējiem nolīgumiem. Mēs tāpat kā komisija uzskatām, ka uh, vienlīdzīga attieksme ir pamat, uh, <clears throat> pamat noteikums arī šajā aspektā. Tad tāds būtu vispārējais pārskats, vēl ir tādi elementi, kas vēl jāapspriež, ir arī citi tā tehniski elementi, īpaši attiecībā uz valodu, piemēram, taču tie īpašas problēmas neradīs. Un pēc šī trialoga mēs pagājušo otrdienu sasaucām ēnu referents ko, kopā un apspriedām mūsu priekšlikumus padomēji. Mēs eh, runājam par plānu attiecībā uz eh, papildu informāciju un par četru mēnešu termiņu. Un par informāciju, pieeju informācijai par izglītību. Šie ir saržīti jautājumi. Mēs ceram, ka nākuš, ka mums izdosies eh, sanā, panākt eh, kompromisu ar padomi. Katrā ziņā pad, pateicos eh, ēnu referentiem par viņu atbalstu un esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! Liels paldies, Veronika! Turpina Lopes Aģilērkundze. Mēs dosim vārdu komisijas pārstāvim un padomas pārstāvim ļoti īsam paziņojumam, taču mēs neatklāsim šeit diskusijas, tāpēc, ka mums jāpāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Mēs esam tiešām iekavējuši savu darbu šodien. Un tad mēs vienkārši gūsim informāciju par vispārējo pārskatu. Tā tad no padomis puses vadošī kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties par šo iespēju izteikties, mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Es vēlos paust pateicību Eiropas parlamentam un jo īpaši Matjo kundzei par viņu centieniem. Nav nekādu šaubu par to, ka prezidentūras vārdā var sacīt, Šis ir ļoti svarīgs jautājumu kopums, un sarunas turpinās jau ilgi, ieskaitot arī iepriekšējais prezentūru laiku. Mm, mums tagad ir tāds iespējas, ka mēs esam ļoti labi satuvinājuši mūsu nostājas parlamentā un padomē. Mēs ceram panākt sabalansētu kompromisu, tas ir svarīgi abiem likumdevējiem un mēs abi esam spēruši svarīgus soļus vienošanās panākšanai. Kā jau sacīmēt, jo kundze ir vēl pieci svarīgi jautājumi, kas nav izspriest līdz galam, tie mums vēl jārisina. Mēs izskatījām procedūras ilgumu un papildu informācijas pieprasīšanu. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi mūsu skatījumā un svarīgi, lai tiktu paredzēta iespēja tam, lai informācija tiek uzskaitīta. Šī ir papildu informācija, kas eh, jāiekļauj nākošajā, nākotnē esošajā vienotā pieteikšanās procedūrā un atļaujā. Mēs uzskatām, ka šis jautājums jāskata jau atļauju pieprasījuma brīdī. Mēs negribam, lai vēl prasītu papildu laiku izsniegt šo atļauju. Mēs arī gribam eh, izskatīt šo iespēju, kā tiek dotas eh, vienlīdzīgas iespējas attiecībā uz eh, atbildes sniegšanu, pa, padomu sniegšanu, kā jau sacīja Metju kundze. Un te jāparedz vienlīdzīga attieksme. Jūs runājat arī par izglītību un profesionālo apmācību un vienlīdzīgu attieksmi šajā jomā. Es uzskatu, ka tas jautājums vēl nav atrisināts. Mēs atkal skatāmies uz tālākiem noteikumiem, papildu noteikumiem, kas iespējams būs nepieciešami. Uh, Un padomē, tā ir pieņemama ideja. Un pēc tam vēl jādomā par pensiju pārsūtīšanu, arī tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jā, jāizskata korelācija tabulas, arī tas ir horizontāls dabas jautājums. Runājot par nākošajā nedēļā paredzēto trialogu, tas ir paredzēts nākošajā nedēļā par šiem jautājumiem. Un es vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka nostājas no abām pusēm padomas un parlamentu nostājas ir ļoti satuvinājušās, un mēs ceram panākt vienošanos trialogu laikā, un tas nozīmē, ka mēs varēsim pieņemt šo jautājumu kopu. Paldies! Paldies no komisijas, lūdzu! Paldies! Komisija arī um, atbalsta Ungārijas prezidentūras un referenta optimistu nostāju, ņemot vērā šo sarunu gaitu, šajā ļoti svarīga horizontālajā ja kopumā tiešām četru, četru gadu garumā šis jautājums tika apspriests. Komisija atzīst, ka ir palikuši pavisam nedaudz atrisināmo jautājumu, mēs piekrītam galvenajam ievirzēm, piemēram, par to, kā, kā tiek uh, nodrošināti dati, eh, tie dati, kas nesatilps uz tās vienotās atļaujas, vai tas varētu būt elektronis, piemēram, tas tiks eh, noskaidrots jaunajā kompromisa versijā. Runājot par pensijām, komisija gribētu paust eh, savu atbalstu viestrādnieku tiesībām eksportēt viņu pensiju. Un visbeidzot, komisija gribētu paust savu viedokli, eh, ka šī pieeja izglītībai arī ir jānoskaidro turpmākajā trialogā. Un mēs esam pārliecināti par to, ka tiks rasts risinājums arī šajā jautājumā. Komisija pauž vi cerību, ka šis ilgi debatētais jautājums tiks noslēgts, un tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai pabeigšos jautājums pie legālās migrācijas. Paldies, turpina priekšsādātāji. Es neatvēršu tagad debates. Mēs apstiprinām Matjo kundzes mandātu, vēlam viņai veiksmi turpmākajās sarunās. Un mums tūlīt ir jāpāriet pie nākošā darba kārtības punkta, tas ir arī pēdējais rīt cēlienā pasaž, pasažīru datu reģistra datu izmantošana. Tas ir eh, direktīvas priekšlikums par to, kā tiek izmantot pasažieru, pasažieru datu reģistra dati, lai izsekot, eh, teroristu, izsekot teroristiem un citiem noziedzniekiem. Nu, Tas ir eh, priekšlikums pēc 2007. gada priekšlikuma, jauns priekšlikums, iepriekšējais priekšlikums lielā mērā ir mainīts. Vispirms mēs uzklausīsim referentu, un pēc tam izteiksies komisija un padomu, un tad būs īsa viedokļa apmaiņa. Mēģināsim pabeigt eh, līdz 12.30. Lūdzu, Kirkopa kungs, vārds ir jums. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, es nezinu, vai būs iespējams to izdarīt tik īsā laikā. Uh, Tāpēc eh, vai atļaut 14 minūtes tikai diskusijām, tas nav pieņemams man kā referentam, un ko es darīšu, un es jautāšu arī asistentiem, es varbūt teikšu dažus ievadvārdus, un tie, kas pārstāv padomi un komisija, arī ir gaidījuši, un arī citi eh, deputāti to gaida, un tādēļ es eh, ieteikto iete, iekļaut vēlreiz darba kārtībā, lai mēs varētu turpināt šo diskusiju, jo ir nepieņemama, ka mums šī diskusija pa, pa, paliec tik maz laika. Tas ir, protams, saistīts ar noteiktiem parametriem. Šajā uh, stadijā man kā referentam nācis priekšā daudz dažādu materiālu. Uh, Un mēs zinām, ka šis jautājums ir bezgalīgi svarīgs. Protams, es un ēnu referente, mēs jau esam tikušies un apsprieduši pamatā šo dokumentu, taču mm, šķiet, ka daudz no šīs komitejas, eh, kas uzskata, Eh, ka viņi ir lieli speciālisti šajā jomā, arī ir iesaistījušies šajā darbā. Eh, šī būs tāda laimīga ģimene un ļoti jautrs, priecīgs laiks, ko mēs kopā konstruktīvi varēsim sadarboties. Es domāju, ka mēs jau daudz esam mācījušies, eh, un mēs varam mācīties arī no līgumslēgšanas procesiem ar ASV, Kanādu un Austrāliju, taču es gribētu gan brīdināt tos, kam ir ļoti stingra nostāja. Es gribēju teikt, ja mēs te runājam par pasažieru datu nolīgumu, tas ir tomēr Eiropas Savienības nolīgums. Un tas lielā mērā atšķiras no tā nolīguma, eh, no tiem nolīgumiem, eh, kurus mēs esam noslēguši ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un es gribētu, lai lūk šī atšķirība tiktu saglabāta un skaidri pateikta. Procesa sākumā es gribētu atzīmēt, ka ir ļoti interesanti, ka pašā procesa sākumā vienīgais īstais dokuments, kas bija mūsu rīcībā, bija komisijas priekšlikums. Man jau ir atzinumi no visiem, no kā vien iespējams, par komisijas priekšlikumu. Jā, un paldies, protams, par šiem viedokļiem. Uh, jo mēs dažus no tiem esam inicējuši paši. Bet kas ir ļoti interesanti, un kas man pašu vairāk interesē, uzklausēt komentārus un priekšlikumus par maniem priekšlikumiem, tad, kad man būs eh, šīs te eh, ziņojuma projekts, jo cilvēki dod jau viedokļus par uh, priekšlikumu, es, protams, viņus lasīju lielu interesi, taču Es jau netaisos visus tos, tāpēc arī paust kā manu viedokli ziņojumā. Piemērs. Piemēram, mums ir pamatiesība aģentūra, to es izlasīju viņu atzinumu par priekšlikumu, padomu, protams, ekonomikas sociālo lietu komiteja, protams, ietekmes izvērtējums, kam ir obligāti jābūt iekļautam, Eh, ar mani kontaktējās arī Eiropas padome, kas arī grib paust viedokli, un viņu eh, atzinums gan sekos pēc tam, kad parādīsies ziņojums, un tas ir labi, kad mūsu rīcībā tas būs. Un galvenie jautājumi, kas ir saistīti ar šo ziņojumu, ir līdzīgi ar citiem ziņojumiem, kas saistīti ar pasažieru datu reģistru izmantošanu. Tie ir saistīti ar to veidu, kā mēs rīkojamies ar datiem. Aksels un citi, kas ar datu jautājumiem strādā šobrīd, Albrecht kungs un viss, mēs zinām, cik ļoti svarīgi tas viss būs. Jautājums par to, cik ilgi dati ir jāuzglabā, kā tie ir jāizmanto, centralizēt un decentralizēt sistēmu visam šim procesam un tā tālāk. Vai mēs aplūkojam uz kaut kādiem konkrētiem eh, lidojumiem, vai mēs eh, vācam datus simtprocentīgi par visiem lidojumiem, Un kā tad mēs izskatīsim jautājumus, eh, ko pauda, piemēram, pamatiesība aģentūras dokuments, piemēram, diskriminācija vai profilēšana, ja mums ir cits viedoklis nekā simtprocentīgi datu vākšana, bet mums jau nav resursu, kur mēs ņemsim resursu, ja vācam simtprocents, nu kādam tā ir jāmaksā par to visu. Jūs zinat, parasti uh, tā jau nu vienmēr ir tā, kad um, visi skraida ap krēsliem, kamēr spēlē mūziku, un tad, protams, katram ir jānosēžas uz uh, sava krēsla, viens paliks bez. Un mēs varēsim apstāties spēlēt tikai tad, eh, kad um, jutīsim, ka esam gatavi apstādināt mūziku. Nu, un tad, lūk, uh, iespēja, piemēram, pārsūdzēt uh, neatbilstošu datu izmantošanu, pāraudzību. Uh, Daudz par to ir runājuši, tā ir ļoti interesanti joma, cik lielā mērā mums vajag vēl vienu uzraugošu iestādi, kas pāraudīs visu šo procesu, mums to vajag, ņemot vērā to, cik centralizēti mēs vēlamies šo sistēmu redzēt Eiropas eh, kontekstā. Par profilēšanu jau runājam. Es eh, nešābos, ka tas ir svarīgi. Es jau savās aizskaitinātajās piezīmēs to pirmī teicu. Uh, taču es nešaubos, cik lieta ir svarīga, un aplūkojot komisijas priekšlikumu un strādājot pie citiem mm, dokumentiem, proti nolīgumiem par pasažieru datu reģistru, es zinu, ka šī te, mm, protams, šo datu izmantošana var palīdzēt cīnoties ar smagiem noziegumiem, organizēto noziedzību, terorismu, taču to nedrīkst lietot uh, ārpus šiem jautājumiem. Tātad tikai mums ļoti rūpīgi ir jāraugās, lai tas tā nenotiktu. Mums ir kopēji mērķi un ir svarīgi jā, strā, sadarboties koleģiāli, tas nemaz nav tik viegli. Citi, kas ir referenti par šīm lietām, ļoti labi zina to, cik tas ir grūti. Es ceru, ka tas tā izdosies, vismaz labā griba ir, mums ir jābūt konstruktīviem, mums ir jāsarunājas. Saziņa ir jāapstāv visu laiku, un e, drošība miljoniem eiropiešu drošība ir likt uz spēles. Runājot par laika grafiku, es gribētu tā, ka mums būtu darba dokuments kārtībā septembrī. Šis process ir garš varbūt garāks kā citi, un kad mums būtu darba dokuments, tad mēs varam sākt patieso darbu, kas būs ietam cauri detaļās, likt klāt, ņem nost, uzklausīt citus viedokļus, un beig beigās nāk klajā ar kaut ko tādu, kas ir praktisks un prātīgs priekšlikums. Uzklausot arī, e, kas ir noticis strādājot pie citiem pasažieru datu reģistru dokumentiem. Es ļoti uh, nožēloju, kāda mums ir uh, uh, šī te laika plānošana, bet es lūkšu sekretariāt iekļaut šo jautājumu vēlreiz darba kārtībā, tagad varbūt uzklausot tikai dažus kolēģus un neatlikt to pārāk ilgi. Paldies, Kirkop kungs, un tālāk došu vārdu kolēģiem uz divām minūtēm katram. Intvelds kundze, Lutfords kundze, Albrecht kundze un Valsts kungs. Un līdz ar to es arī uh, noslēdzu runātāju sarakstu un tad došu vārdu komisijai un padomē, ja viņi vēlēsies. Intvelds kundze. Jā, paldies. Es pavisam īsi jūs piekrītu referentam, ka mums vajag vairāk laika. Uh, Eh, tik ļoti nopietnām debatēm, tā kā būtu varbūt labāk eh, debates atlikt un izvērst tās citreiz, jo pašlaik mums tiešām vairs nav laika tur dziļi mainīties viedokļiem. Varbūt tikai viena remarka attiecībā uz saturu. Ir lieliski, ka mēs strādājam kopā ar šo te uh, eh, PDR ģimeni, ja to tā var nosaukt. Esmu pārliecināta, ka mēs varam vienoties par daudzām lietām detaļās, taču vienmēr atkārtoju visu laiku vienu to pašu. Pats galvenais ir norādīt uz nepieciešamību un proporcionalitāti. Un jo dziļāk mēs šajā mežā ejam, jo vairāk tur ir malkas jo arvien vairāk trūkst eh, attaisnojumu vai skaidrojumu no komisijas par uh, eh, PDR datu izmantošanu atbilstošiem procesiem. Mēs esam sākuši jau šo darbu, Stratbūrā mēs to sākam, skaidrs, ka jādara vairāk, lai nodemonstrētu nepieciešamību, eh, lai attaisnotu to, jo visi atzinumi tieši balstās un, konst, uh, un koncentrējas uz šo jautājumu. Tātad, lūk, šis proporcionāls trūkst, proporcionālitātes trūkst. Latvārds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau parasti nestrādāju šajā normālajā PDR, bet, eh, bet es, protams, esmu sekojusi visai šai PDR eh, debatēji daudzus gadus. Vakar mēs runājam, ka Eiropas datu aizsardzības eh, birojiem ir jādara vairāk, un mums vajadzētu arī eh, datu aizsardzības eh, atbildīgās personas viedokli vairāk par šiem jautājumiem. Eh, šeit, ar citu runājot par interesantajām paralēlēm, ko referents minēja par datu uzlabāšanas eh, direktīvu, lūk, trūkst patiesas harmonizācijas, un tās eh, rāda tiesisko nenoteiktību. Tā kā, ja dalībvalsts izlēma pēdējā datus izmantot citiem uh, nolūkiem, uh, tas varētu apdraudēt šo te ierobežojošo klauzulu. Un uh, mēs varam radīt tādu pašu uh, negatīvu situāciju ar datu uzglabāšanas jautājumu. Tātad proporcionalitātes uh, vērtēšana katrā atsevišķā gadrumā, jā. Ja Nu, jāsaka, ka mūsu Eiropas datu aizsargs ir ārkārtīgi tāds zolīts uh, uh, savos izteikumos, un uh, tomēr viņš ir diezgan lakonisks un neiecietīgs izsakoties par komisijas um, pamatojumiem. Ietekmes izvērtējumā savukārt ir teikts, kā piemēram Beļģijā 95% uh, e, procenti, um, visu uh, narkotiku ievešanas gadījumu, kas ir atklāti, ir uh, atklāti pateicoties PDR datu analīzē, taču jāsaka, ka šāds PDR sistēma vēl nedarbojas, tā kā es nezinu, uz kā var pamatot šādu apgalvojumu. Jā, paldies, Albrecht kungs. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Un paldies Kirkop kungām par ievadu komentāru, jo es domāju, ka uh, ir uh, vairums svarīgāko lietu izteiktas. Es saprotu, mūsu sadarbība būs auglīga, taču ir nepieciešams vairāk laika. Mēs nevaram šajā ļoti īsajā laika spridī izrunāt visu. Mums ir vajadzīgas debates par šo tēmu. Fragen, die uns hier begegnen, hat uh, Sarah Lotford ja eben Runājot par svarīgākiem jautājumiem, Latvārds kundze minēja virkni svarīgāko jautājumu, un mums e, šis ziņojums, ko mēs esam saņēmuši no uh, datu aizsardzības padomnieka, un zinām, cik ļoti sarežģīts ir šis jautājums, ja mēs runājam, ka mums arī ir tas jāskaņo ar konstitūcijas principiem un pamatiesību principiem. Uh, Vakar mums bija viedokļa apmaiņa par uh, datu saglabāšanas um, jautājumiem un visos šajos jautājumos, kur mēs it kā komiteja esam labi vienojušies. Mm. Tad, kad mēs runājam par pasažieru datu uzglabāšanu. ir svarīgi atrisināt jautājumu par pam datu uzglabāšanas pamatotību, ja mēs uz to skatāmies, nu tā teikt, no reizes uz reizē, tad šobrīd, kas tad jau ir iespējams? Policija, ja viņiem ir aizdoms, tad viņi jau tāpat var piekļūt e, eh, līdmašīnu vietu rezervāciju serveriem, Tā kā tas ir patiešām izaicinājums, tad, kad mēs runājam par terorismu un organizēto noziedzību, aplūkot noteikts uzvedības modeļus un atklāt šādus uzvedības modeļus, bet jautājums ir e, par to, vai tas ir vajadzīgs saistībā ar personas datiem, vai tas, vai nebūtu iespējams veidot zinām statistisku izvērtējumu, uh, tādos gadījumos, kur pastāv aizdomas. Politischer Sicht äh, gegenüber unseren Bürgern und Bürger, als auch gegenüber dem Recht und dem Gesetz. Un tas ir gal galā jānodrošina gan no juridiskā viedokļa, gan no drošības viedokļa mūsu pilsoņiem. Paldies! Vosa kungām vārds. Jā, es varu tikai atbalstīt visus iepriekšējos, jo mēs nevaram ar šo dokumentu visu Nevaram visu to izdiskutēt šajā īsajā laikā, mums ir vajadzīgs vairāk laika, bet kas man ir pats svarīgākais. Um, varbūt tas tā uzreiz no sākuma nav tik acīm redzams svarīgs, bet kas ir svarīgi tomēr. Decentrāla PNR situācija oder decentrāla. Vai ir kaut kāda argumentācija par labu decentralizētai PDR sistēmai? Un uh, vajadzētu pārdomāt, vai ir vajadzīga šī centralizētā sistēma, jo decentralizēta sistēma varētu, to varētu izmantot uh, darba, uh, dalībvalstis uh, un. Šeit jautājums, vai mums ir vajadzīga Eiropas iejaukšanās, un man liekas, Eiropa ir vajadzīga tad, ja mēs veidojam šo centrulā, centralizēto sistēmu, bet, nu, lūk, vajadzētu varbūt papētīt šo te pētījumu. Uh, un decentralizētā sistēma varētu izmaksāt kādus, 50, eh, kādus 15 miljonus eiro, kamēr eh, centralizētā izmaksāt kādus 78. Nu, šeit ir eh, starpība un mums jādomā, cik uh, lielā mērā mēs radām pievienoto vērtību, vērtību šajā gadījumā. Morais kungs, lūdzu. Jā, pavisam īsi. Kameran Merau ir mūsu ēna referenta, bet es eh, nevaru, eh, bet eh, es viņas vārdā izteikšos tātad, viņa vārdā izteikšos, tātad lielā mērā galvenais līnijas var piekrist. Un tas ir kārtīgs jautājums, jauns jautājums, un mums vajag laiku, lai to apspriestu. Tīmatei lūdzu. Jā, es papriekš gan gribēju komisiju uzklausīt, bet es varu atbildēt šīm remarkām. Man liekas, kas ir svarīgi. Kas ir saņēmis jau ļoti daudz atzinumu, visu sādu, juridisku un citādu. Bet kā sāra to ļoti labi arī zina, juristiem ir viedokļi, kas ir apstrīdami, Eh, un nevienmēr tie ir, eh, nu tā teikt, jāpieņem par skaidru naudu. Tāpēc mēs sāksim ar ziņojumu. Mums tā tad būs kaut kas jau pieejams rudenī, un tad mēs arī sāksim to salīdzināt ar tiem parametriem, kas ir izteikti dažādos viedokļos, subjektīvos vai mazāk subjektīvos, un man liekas, tas ir pats svarīgākais. Uh, nevis šobrīd pieņemt eh, priekšlikumu no komisijas, ka eh, mēs uzreiz tā arī darīsim. Mēs izstrādāsim pašu savu ziņojumu, tā kā es labprāt uzklausīju komisiju un paldies tiem, kas izteicās, un es pie tā vēlreiz atgriezīšos. Un es ceru, ka mēs eh, pēc noteikti laika panāksim labu rezultātu. Thank you very much. I understand that we are out of time. Uh, Paldies, komisija. <clears throat> Saka, es saprotu, ka mums nav laika, mēs labprāt vēl nāksim uz Lībe komiteju, apspriedīsim šo jautājumu, varbūt arī apusēji, bet nu vairāk es neko par to tagad nerunāšu. Paldies. Paldies, padomi lūdzu, saka priekšsēdētāji. Ne? Labi. Tad uh, atgriezīsimies pie šīs tēmas vēlāk, detalizētākās diskusijās. Un tagad eh, šo sanāksmi beigsim. Mēs turpināsim ar koordinātoru sanāks pulksten 15. un pēc tam Lībe komitejas sanāksme atsāksies 15.30. Paldies! Labas pusdienas!